mutisko grozījums tas ir. Beidzam balsot. Pieņemts. Ņemam vērā arī Silvestras kunga balsi. Tātad tālāk. Nē, nu jau viņam strādā šķiet arī, ja balsošanas iekārta. Tālāk 84. Solēničaks par. Pret. Atturs. Noraidīts. 83. Jārs par. Pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski balsojam par 83. jāra grozījumu. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts. 15 pret 15. 85. Elvards par. Pret. Atturas Noraidīts. 86. Sikierski par, pret, atturs, pieņems. 87. Ferēra par, pret, atturs, noraidīts. 88. Ferēra par, pret, atturs, noraidīts. 89. Nikolesku par, pret, atturs noraidīts. Nelabi pārbaudīsim elektroniski. 89. Nikolesku grozījums. Sākam balsot. Votazione elektronika chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 90. Hausling grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 91. Gabriela par, pret, atturs, es teiktu, ka pieņemts. 92. Ferēra par, pret, atturs, noraidīts. 93. Gabriela paldi, par, pret, atturs, pieņemts. 94. Ferēra par, pret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 pret atturs noraidīts, 104. Dorfmans par pret atturs pieņemts, 105. Nikolesku par pret atturs noraidīts, 106. Siekierskī par pret atturs pieņemts, 107. Ferēra par pret atturs noraidīts, 108. Nikolesku par pret pret, atturs, noraidīts, 109. sārbū par, pret, atturs, noraidīts, 110. ferēra par, pret, atturs, noraidīts, 111. ferēra par, pret, atturs, noraidīts, 112. jārs par, pret, atturs, Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski sākam balsot par 112. jāra grozījumu. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. 113. Baračio par. Pret. Atturs. Noraidīts. 114. Alves par. Pret. Atturas? Nav skaidrs. Sāksim balsot elektroniski. Alves grozījums 114. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. Ar lielu vairākumu. 115. Ferreira par, pret, atturas. Noraidīts 116. Dančila par pret atturs pieņemts. 118. jārs par pret atturs noraidīts. 117. Dorfmans par pret atturs pieņemts. 119. Sikierskī par. Atvainojiet, atvainojiet. 100. 21. Jā. 121. Lejerīgs par. Pret. Atturs. Noraidīts. Tālāk pāriem pie apsvērumiem. Ceturtais grozījums Elvards par. Pret. Atturs. Noraidīts. Piektais. Garsie Peres par. Pret. Atturs. Pieņemts. Sastais. Sastais grozījums liraks par. Pret, aturs, norādīts. Septītais par. Pret, aturs, norādīts. Astotais par. Pret, aturs, norādīts. Desmitais Ferreira par. Pret, aturs, norādīts. Vienpadsmitais Ļupčeva par pret, atturs, noraidīts. Devītais baračio. Par, pret, atturs, pieņemts. Šķiet, ka pieņemts. Ja? 12. Vojčakovskij par, pret, atturs, pieņemts. 13. Jēgla par, pret, atturs, pieņemts.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 Jā, jā, 17. Elvards par, pret, atturs, noraidīts. 18. Dorfmans par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski tomēr. Sākam balsot elektroniski par 18. Dorfmana grozījumu. Votazione elettronika chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 20. lejeriks par. Pret. Atturs. Noraidīts. 19. sarbu par. Pret. Nē. Par 19. nebija jābalso, jo 18. tika pieņemts. 21. lejeriks par. Pret atturs noraidīts, 22. par pret atturs noraidīts, 23. jārs par pret atturs noraidīts, nē, 23. pieņemts, atvainojiet, 25. varēja par pret atturs pieņemts, 24. Eilvards par pret atturs pieņemts, 26. jārs par pret atturs pieņemts, 27. nē, 29. 29. Ferēra par pret atturs noraidīts, 28. par pret atturs pieņemts. 31. Par, pret, atturs, noraidīts. 30. Ļubčev, par, pret, atturs, pieņemts. 32. Alveš, par, pret, atturs, pieņemts. 33. Dorfmans, par, pret, atturs, pieņemts. 34. Sārbu, par, pret, atturs, pieņemts. 38. Rodost, par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam elektroniski balsot par 38 rodustu grozījumu. Tā. Votazione le... Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts. 35. elvarts. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 37. Par. Pret atturs noraidīts. 40. Ferēra par, pret, atturs noraidīts. 38. Baračio par, pret, atturs pieņemts. Dīvaini sociāla demokrāta, bet, nu, jā, šķiet varbūt, ka pat bija jākontrol, bet nē, 38. jā, pārbaudīsim, 38. elektroniski. Sākam balsot. Nu, lūk, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot, pieņemts. Jā, tiešām pieņemts. Lūk, tāda ir tā politika. 39. sarbu par pret atturs noraidīts. 42. ferēra par pret atturs noraidīts. 43. ferēra par pret atturs noraidīts. 44. ferēra par pret atturs noraidīts. 45. par pret atturs noraidīts. 47. par pret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 pret atturs pieņemts, 52. sarbu par pret atturs pieņemts, 53. leijeriks 53. par pret atturs noraidīts, 54. ferēra par pret atturs noraidīts, 55. Gabriela par pret atturs pieņemts. Un tagad balsosim par rezolūcijas projektu grozītā versijā. Sākam balsot elektroniski. Votazione aperta. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 balsīm par, 2 pret, 4 atturējās. Apsveicam mūsu referentu Sikerski kungu. So. Līdz ar to esam beiguši šā darba kārtības punktu izskatīšanu. Kā jau es teicu, piektais punkts Britas Reimērses atzinums ir pārcelts uz janvāra sanāksmi. Un tagad pārējām pie sestā darba kārtības punkta. Sestais punkts ir ļoti svarīgs, jo šeit ir runa par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgu un trešās valstīs. Un šeit ir runa par jaunu politiku, kas īstama, īstenojama Eiropas Savienībā, ja mēs vēlamies konkurēt ar ASV un citām valstīm lauksaimniecības izstrādājuma jomā, tad mums ir jāpārvar ievērojama atpalīdzība šajā jomā attiecībā uz informāciju un veicināšanas pasākumiem. Pagājuši nedēļ Strasbūrā mēs uzklausījām komisāru Čološu, kurš mūs informēja par šiem jautājumiem Un mums notika tāda kā asprātību apmaiņa par šiem jautājumiem, un tagad mēs turpināsim šo viedokļu apmaiņu ar referenti Esteru Herānsu Grasiju. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs šobrīd mums ir nedaudz vairāk laika nekā pagājuši pirmdien Un līdz ar to mēs arī varam jautāt komisāram Čološam par šo priekšlikumu, kas vēlas uzlab, kura mērķis ir uzlabot Eiropas uh, lauksaimniecības izstrādājumu situāciju starptautiskajā tirgu. Un tāpat mēs arī vēlamies nostiprināt mūsu izstrādājumu pozīcijas arī Eiropas Savienības tirgu. Diemžēl Eiropas lauksaimniekiem ir arvien grūtāk izturēt konkurenci ar trešo valstu izstrādājumiem, un komisārs un komisija noteikti ir informēti par šo situāciju. Komisārs ir uzklausījis lauksaimnieku prasības Un šis darbs pie šā priekšlikuma turpinās jau vairākus gadus. Manuprāt, priekšlikums par informācijas kampaņām būs ļoti liederīgs, ņemot vērā uh, situāciju uz atsevišķu izstrādājumu kvalitāti, un tiešām mums ir jāizmanto šīs normas daudz elastīgāk nekā tas ir bijis iepriekš. Vienīgā lieta, par ko varam paust nožēlu, ir tā, ka mums šādas politikas, diemžēl, nav bijis attiecībā uz uh, veicināšanas pasākumiem. Bet uh, Katrā gadījumā šis priekšlikums uh, saņēma lielu atbalstu no uh, šā sektora. Eiropas komisija tiešām šķiet apņēmības pilna uzsākt šādas veicināšanas un informācijas kampaņas un tās um, pastiprināt ir paredzēts arī at atbilstošā finansējuma palielinājums šādām, uh, šādajām kampaņām 2020. gadā šīs budžets varētu sasniegt 220 miljonus salīdzinājumā ar 65 uh, miljoniem 2013. gadā. Runa ir par uh, preču zīmju aizsardzību un par izcelsmes norādēm. Eiropas Savienības finansētie pasākumi šai jomā arī bija viena no galvenām prasībām, ko izvirzīja lauksaimniecības nozare jo, diemžēl, šobrīd nav iespējams pilnībā izmantot uh, labumu, ko dod centieni, ko īsteno attiecīgās nozars un Eiropas komisija. Uh, protams, mēs varam uh, saprast, ka šādi pasākumi nāks par labu ne tikai uh, ražotājiem, kas uh, ražo attiecīgo marku izstrādājumus, bet tas veicinās visas nozares attīstību. Atsevišķi Eiropas ražotāji vēlētos, lai šīs veicināšanas kampaņas attiektos uz lielāku izstrādājumu skaitu. Varbūt komisija varētu mums paskaidrot, kā ir paredzēts īstenībā atcelt uh, izstrādājumu produktu izcelsmi un, un zīmolus un kā labāk informēt uh, patērētājus. Tālāk uh, runājot par konkurences uh, regulas ierobežojumiem, tas viss ir atrisināts komisijas priekšlikumā. Protams, šāda veida pasākumi nevar visu atrisināt, bet tie tomēr ir ļoti būtiski. Mums notiek arī sarunas par tirzniecības nolīgumiem ar ASV un Merkosūru valstīm, un tas, ka Eiropas Savienība veicina, e, īsteno veicināšanas pasākums e, savā valstī, tas būtu ļoti svarīgi lauksaimniecības e, nozare Eiropas Savienībā. Ir jāinformē patērētāji par izstrādājumu, Eiropā ražotāju izstrādājumu uh, īpašībām, par uh, ievā, noteiktajām atšķirībām, kas pastāv ar trešo valstu izstrādājumiem. Ir labāk jāinformē uh, patērētāji par to, ka Eiropas izstrādājumiem ir labāka kvalitāte, ka tie ir veselīgāki. Tas veicinās arī Eiropas uh, Savienības izstrādājumu konkurēt spēju, tāpat izceļot to, kā ražotāji rūpējas par uh, par kvalitāti, par vides uh, normu ievērošanu. Šī programma ir uh, liels solis uz priekšu. Uh, tas, ka šis jautājums tiks risināts komisijas līmenī, palīdzēs labāk koordinēt šo darbu un pārvarēt trūkums, kas pastāvēja iepriekš. Bet, manuprāt, ja 75 procenti finansējuma ir orientēti uz ārvalstīm, uz trešo valstu tirgu, nozīmētu, kā novārtā tiek atstāts iekšējais tirgus, kaut gan tas ir tas tirgus, kur visvairāk tiek pārdot šie izstrādājumi, kur mēs saskaramies ar trešo valstu izstrādājumu konkurence. Man šķiet, ka šī proporcija būtu jāpārskata un jā, Protams, komisija uzskata, ka trešo valstu tirgus ir liels izaugsmes potenciāls, kā noiet tirgus, bet tai pašā laikā mēs nevaram atstāt novārtā to tirgu, kurā tiešām tiek pārdots lielākais īpatsvars ražojumu. Tāpat uh, ir jāapzinās, ka atbalsts pastāv arī vīnkopības jomā jau bet šī programma ir ļoti svarīga. Mēs nevaram atstāt šo nozari novārtā, jo tas ir uh, izstrādājums, kuru kvalitāte tiek atzīta starptautiskajā uh, tirgu, bet komisija norāda, ka attiecībā uz vīnu var uh, tikai uh, organizēt tādas vispārīgas ģenēriskas uh, Uh, veicināšanas kampaņa saistot šo izstrādājumu ar citiem izstrādājumiem. Un nevar notikt kampaņas, kas tiktu organizētas, lai atbalstītu tikai vīnkopības nozari. Bet, uh, diemžēl, um, nenot notiek pietiekama koordinācija vīnkopības jomā starp dalību valstīm, un mums būtu jārod risinājums šai problēmai. Ceru, ka komisija varēs nākt klajā ar šādu priekšlikumu. Tālāk par nacionālo līdzfinansējumu. Tas tika svītrots, un šajā Eh, tas satrauc eh, ražotājus, jo tas nozīmē, ka viņiem pašiem būs tagad jāmaksā uh, lielāka daļa izmaksu. Es gribētu zināt, kāds ir komisijas viedoklis, kāpēc šis priekšlikums netika atbalstīts. Varbūt uh, varētu paredzēt Eiropas Savienības līdzfinansējuma īpatsvara palielināšanu uh, lai novērstu diskrimināciju starp dažāda veida ražotājiem. Tālāk runājot par uh, lauksēmniecības krīzi. Var, es uh, gribētu, lai komisija precīzāk paskaidro, kā uh, tiks stiprināta uh, reaģēšanas spēju šādās krīzes situācijās. Līdz šim esam konstatējuši, ka komisijai trūks nepieciešamo instrumentu, lai ātri un efektīvi eh, reaģētu krīzes situācijās. Attiecībā uz pirmo pielikumu šeit ir pap papildināts to mm, izstrādājumu saraksts, uh, kur, uz kuriem varētu attiecināt šādas veicināšanas kampaņas. Um, es nezinu, vai tiešām ir nepieciešams pā, uh, paplašināt šo sārakstu. Un vai ir nepieciešams veidot aģentūru, kura organizētu un koordinētu šādas kampaņas? Uh, Uh, principā nebūtu iebildumi pret šādas aģentūras izveidi, bet tai pašā laikā vajadzētu labāk varbūt izmantot jau esošo aģentūru resursus un veidot sinerģijas starp uh, jau pastāvošām struktūrām. Tāpat uh, komisija varētu varbūt precizēt, kādi finansējums ir paredzēts šiem pasākumiem un no kurienes tas tiks ņemts. Vai daži šo aģentūru izdevumi tiks finansēti no tās naudas, kas paredzēti veicināšanas kampaņām. Tālāk runājot par dalību valstīm. Dalību valstīm ir jādod tiesības izvēlēties, kādus uh, izstrādājumus atbalstīt kopā ar uh, kampaņu organizētājiem. Tālāk, uh, jāsaka, komisijas priekšlikumā ir runāts par gada darba plāniem, un tas ir pozitīvi. Es domāju, ka mums būtu jāuzteic komisija par to, ka tiek veidota koordinācijas platforma un ka tiek veidots arī logotips un uh, moto šādai, uh, šādām kampaņām. Ir jau saņemti priekšlikumi šādam Eiropas logo un Eiropas moto un mums tiešām ir nepieciešama sinerģija, izmantojot jau visus tos resursus, kas ir mūsu rīcībā, lai mēs varētu efektīvāk izplatīt informāciju, labāk informētu patērētājus. Šis priekšlikums tiešām ir ļoti pozitīvs, to varētu vēl uzlabot ar mūsu iesniegtiem grozījumiem un ar kolēģu atbalstu lauksaimniecības komisijā. Paldies! Eh, eh, paldies! Herancas Gārsies kundzei. Jūs eh, tagad došu vārdu citiem deputātiem. Pirms Džims Nikolsons. Liels paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties referentei par sagatavoto ziņojumu. Šis finansējums tiešām e, palielināts un e, tas ir apsveicams pasākums. Manuprāt, mums būtu jādomā par veicināšanas pasākumiem uh, ārpus Eiropas Savienības, nevis Eiropas Savienības tirgo, jo tieši tur ir tas potenciāls, kas varētu rasties ilgtermiņā. Un mums vajadzētu vairāk koncentrēties uz starptautisko tirgu, un mums tur ir aktīvi jādarbojas un jāpopularizē mūsu izstrādājumi. Tālāk par līdzfinansējumu es apsveicu to, ka ir paredzēts to pārtraukt, jo tas nozīmē, ka būs uh, administratīvi vienkāršojumi uh, pas, pasākumi, kas mm, net netiek līdzfinansēti, izslēgs visus starpniekus, un tas būs arī dos lielākas iespējas maziem ražotājiem. Un es domāju, ka akcents jāliek ir tieši uz maziem ražotājiem, jo m, mm, tiem mm, ir jānodrošina piekļuve e, šād, šādiem pasākumiem, izmantojot nacionālos kanālus dalību valstīs. Uh, lai varētu izmantot šo fondu. Man bija prieks, ka komisārs uh, pagājuši nedēļu paziņoja, ka nebūs vai, vēl jaunu aģentūru, jo šobrīd mums jau pietiek uh, aģentūru un nav nepieciešams radīt vēl kādas citas aģentūras. Un tādēļ es atbalstu komisāru nostāju. Tāpat es atbalstu priekšlikumu iekļauta pārstrādātus produktus uh, šajā sarakstā, jo tai pašā laikā mums ir jābūt piesardzīgiem, neliekot pārāk lielu akcentu uz šo aspektu, jo pastāv vienmēr zināmas briesmas, kad tiek iedarbināta jauna programma ka nauda tiek sadalīta starp tik daudziem spēlētājiem, ka šim atbalstam vairs nav nekādas jēgas. Varbūt vajadzētu atbalstīt mazāku skaitu spēlētāju, bet efektīvākā veidā. Es arī uzskatu, Jā, dzirdēju. Par šo logo ražots Eiropā. Ko tad tas īsti nozīmē? Mums pašiem sev jāuzdod jautājums. Jā, protams, ir zināmi zīmoli, ja mēs vēlamies iekļūt starptautiskajā tirgu Uh, tad varbūt tas būtu atbalstām attiecībā uz uh, starptautisko tirgu, bet uh, iekšējā tirgu tas drīzāk darbotos pret jau pastāvošiem vietējiem uh, zīmoliem, un ja mēs paskatāmies, kādus uh, dažādus izstrādājumus mēs ražojam Eiropā uh, no ziemeļiem uz dienvidiem, no austrumiem uz rietumiem, tad mums nevajadzētu zaudēt šo daudzveidību, ieviešot kaut kādu vienotu Eiropas zīmolu. Un dalību valstis pašas var uh, strādāt pie šiem uh, zīmoliem, teiksim, varbūt īrijas, Skotijas vai citu reģionu uh, lielopu gaļas ražotāji, un uh, šie, šie izstrādājumi jau ir pazīstami gad, gadiem, un nevajadzētu aizmirst izcilos sasniegums, kas jau ir izveidojot šādus zīmolus, uh, kas nodrošina augstu izstrādājumu kvalitāti. Uh, Un uh, priekšsēdētāja kungs, tāda ir kopumā mana nostāja. Es ar uh, nepacietību gaidu mūsu sadarbību ar mūsu referenti pie priekšlikuma izstrādes, lai uh, palielināt noiet tirgu mūsu lauksaimnieku ražojumiem. Paldies! Paldies! Tālāk vārds Karies kundze. Presidente, la verdad. Jā, paldies priekšsarētāji. Referents ļoti pamatīgi izskaidroja šo svarīgo priekšmetu un arī uzdeva vairākus jautājumus. Paldies viņai par to visu. Tā ka nu man daudzreiz neko nebūtu te piebilst. Tomēr mēs esam viens prāts par to, cik regulē liela nozīme. Tā liek pārskatīt mūsu līdzinējos rīcības un uh, Eiropas produkcijas ražoto produktu uh, reklāmu. Arī mēs parlamentā esam ļoti daudz strādājuši pie šiem jautājumiem, un mēs esam mēģinājuši ieviest arī jaunas politi, uh, produktu kvalitātes schēmas, uh, Un te bija vēl, varbūt šis izpalicis viens jautājums. Lūk, tagad tas tiek piedāvāts kā risinājums. Nu, tie ir ļoti labi un pozitīvi vērtējumi jautājumi. Izcelsmes un mačējuma apzīmējumi, skaidra redzamība, atpazīstamība, lai ražotāju organizācijas varētu labāk izmantot šīs jaunās iespējas, un tas ir ļoti būtiski. Par vīna nozari es piekrītu, ka es piekrītu referents pozīcijai. Nu, nevajadzētu te ieviest kaut kādus papildus diskrimināciju vīnu sektoram pret citām nozarēm. Līdz to, nu, tas ir pats galvenais. Vienīgais, ko mēs vēl redzam, kur varētu būt vēl atšķirīgi viedokļi, tas ir par līdzfinansējumu dalībvalstīs. Eiropas komisijas nostāja neparedz šādu iespēju. Nu, mērķis ir skaidrs, ka mēs varam mēģināt samazināt administīvo slogu, birokrātiju un dalībās kontroli, bet, nu, man ir tomēr, zinām, šaubas par to. Es domāju, ka dažos gadījumos tomēr nepieciešams, lai dalībvalsts tomēr aktīvāk piedalās arī šādās jaunajās veicināšanas programmās. Es nezinu, kā varētu to vislabāk formulēt, bet, nu, manuprāt, nevajadzētu tik kategoriski pateikt, ka dalībvalsts vispār nedrīkst tur vairs iejaukties. Mums jāskatās, kādā veidā mēs šos mērķus varam sasniegt, varbūt arī vienkāršot procedūras, vienlaiks tomēr arī paturot iespēju, iespējām dalībvalstu līdzdalību. Paldies! Tālāk, Dortmāna kungs. Jā, paldies pavisam īsi. Es varu lielā mērā arī piekrist tam, ko teica jau referente un arī priekšējie citi deputāti. Es saturiski tam visam piekrītu. Divas tikai lietas vēl. Manuprāt, būtu sapratīgi, ja vien mēs cik vien iespējams un ļautu tad iespējami daudz līdzekļu, pieejamos līdzekļus ļaut izmantot uh, pašiem tirgus spēlētājiem no Eiropas, no Brīseles, vai tad mēs varam zināšanas kampaņas īstenot? Es domāju, ka tas nav īsti efektīvi. Galu galā ir tādi kā, piemēram, Eiropas banāni. Nu, tas jau nav, tas jau ir tāds, tas ir paši patērētāji jau atpazīst lielās uh, firmas un ražotājus. Mums īstenībā ir um, jāveicina tieši tādi produkti, kas efektīvi varētu darboties un, un kurus varētu ļoti labi pārdot gan lielās eh, veikal, lielveikalos, gan arī e, citur. Un mēs uzskatām, ka būtu svarīgāk, lai Eiropas naudu šādu tirgus e, preču zīmju pārdošanu veicināt, nu, pirmkārt, tam jābūt tādam mūsu patiešām e, Eiropas zīmēm. Nu, te jau ir cits lietas. Pirmkārt, pirms kāda jau kā nobalsojam par izcelsmes ziņojumu, tālāk ir bijuši bioloģiski apzīmējumi, tad ir uh, Eh, Eiropas C marķējums, un ir skaidrs, ka mums ir jāpanāk tas, kas viss, ko mēs saucam kā Eiropas produkti, ka mēs to visu arī pozicionējam tirgu, kā mūsu produkts, bet mums nevajadzētu pārāk aizrauties arī varbūt ar šeit jau marketinga stratēģijām. Es uzskatu, ka mums ir lielā mērā vienkārši jāveicina Eiropas kvalitātes produkti, Un tieši jāturpina Eiropas produktu kvalitātes tradīcijas. Paldies! Paldies, tālāk, Agņokungs. Priekšsēdētāji, paldies. Vai nu mēs sakam Eiropa vai Eiropas attiecībā uz pārtiku ir bieži vien maldinoša un neprecīza apzīmēšana. Īstenībā ir arī atsevišķās teritorijas, kas ir ārpus Eiropas Savienības, un es nevēlētos, lai, piemēram, nodokļu maksātā nauda tiktu tērēta, piemēram, Baltkrievijas produktu o, veicināšanai. Tātad jums ir, sakam, Eiropas vai Eiropas Savienības, un te galu galā veidojas problēmas, un vajadzētu tad šīm apzīmētām Eiropa pievērst lielāku rūpību. Paldies! Paldies visiem kolēģiem par jūsu komentāriem, došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Štaindekungs? Nē, Luīša Kamasantus vispirms lūdzu. Jā, es vēlēs uzdot jautājumu Agņokungam. Jūs sacījāt, ka jūs nepiekrītat, ka brītu nodokļu maksātā nauda tiktu maksāta, lai veicinātu citu Eiropas Savienības dalību valstu saražotās produkcijas uh, atpazīstamību. Bet vai tad jūs piekrītat, ka citu uh, nodokļu maksātu nav tik mm, tērēta britu produktu veicināšanai? Kas jums īsti nepatīk? Nē, nu, protams, tas ļoti labi būtu skaisti, ka varētu apvienot brītu uh, eh, produkcijas uh, Uh, publicēšanai un veicināšanai dažāda veida Francijas, Itālijas nodokļu maksāt nav. Tas viss būs kārtībā labi, bet galu galā tas nedarbojas tā, un tas arī nekā nedarbosies. Paldies. Labi, paldies. Tātad vārds komisijas pārstāvjiem. Pēc tam referentē vārds. Paldies, labdien! Atbildēšu uz jautājumiem. Es sākšu ar līdzfinansējumu. Kādēļ šis eh, ir paredzēts pārtraukt līdzfinansējumu, it īpaši attiecībā no dalību valstu, eh, no dalību valstu puses? Uh, šis līdzfinansējums bija izņēmums pirmajā pīlārā saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, un mēs vēlamies atteikties no šī izņēmuma. Un tāpat tas ir saistīts arī ar vienkāršošanu attiecībā uz uh, programmu izraudzīšanos, ko veiks tirzniecības kameras, nevis dalību valstis. Uh, Līdz šim līdzfinansējums varēja sasniegt 80%, 50% no dalībvalstīm, 50% no komisijas. Līdz ar to bija iesniedzējiem ļoti nelielas atbildība par šo programmu izdenošanu un tika arī anulēta dalība. Uh, Pēdējo gadu laikā līdzfinansējums ir samazinājies, bet tā pašā laikā dalībvalsts varēs joprojām finansēt savas lauksaimniecības eh, izstrādājumu veicināšanas programmas, bet saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem. Tālāk par atšķirībām starp iekšējo tirgu un trešajām valstīm un kādēļ mēs eh, lielāku akcentu liekam uz pasākumiem trešajās valstīs. Šeit ir dažādi iemesli. Pirmkārt, ārējais tirgus ir viena no prioritātēm, domājot par noieta eh, lauksaimniecības eh, ražojumiem. Mums ir jāstiprina savas pozīcijas pasaules tirgu un uh, šie pasākumi trešajās valstīs parasti ir saistīti ar lielākiem izdevumiem. Mēs, protams, neaizmirstam arī e- Eiropas Savienības iekšējo tirgu, jo ir joprojām nepieciešams jā, informēt Eiropas patērētājus par eh, šiem izstrādājumiem. Es vēlējos arī piebilst, ka šodien mēs tikai 30% tērējam trešajās valstīs, un mēs uzskatām, ka šis uh, apjoms ir nepietiekams. Uh, runājot par ārējā tirgus kontekstu, mēs vairs neizmantojam uh, eksporta subsīdiju vai eksporta atbalstu uh, sistēmu, no tās mēs uh, kopumā esam atteikušies. Un tādēļ mēs liekam akcentu uz trešajām valstīm līdz 2050. gadam. ASEAN uh, Uh, lauksaimniecības uh, produktu imports varētu būt 17 miljārdi gadā šis pieaugums. Un uh, tas tiešām varētu interesēt Eiropas lauksaimniecības. Un tā kā ir paredzēts 200 miljonu finansējums šiem pasākumiem, tad finansējums pa tiks palielināts visiem pasākumiem. Neviens nebūs zaudētājs. Tātad no 200 miljoniem uh, 25% būs 50 miljoni Eiropas Savienības iekšējām tirgum, un tas ir vairāk nekā šobrīd uh, paredzētais finansējums iekšējā tirgus pasākumiem. Mēs neaizmirstām iekšējo tirgu. Mēs esam varam konstatējuši, ka ja mēs atbalstām vienu izstrādājumu, tad tas notiek uz citu izstrādājumu rēķina, bet ja mēs veicam šos pasākumus ārējā tirgu, tad mēs vienkārši rodam jaunus noieta tirgus šiem izstrādājumiem. Uh, Tagad daži vārdi par uh, zīmoliem un uh, izcelsmes norādēm un kā mēs varētu veicināšanas kampaņā minēt šos zīmolus. Uh, Eiropas finansējuma noteikumi nosaka, ka jābūt ir tādām vispārējām Eiropas uh, zīmolam un mēs gribām šeit runāt arī papildus uh, Eiropas līmeņa signālu līdzekos citiem signāliem, bet tai pašā laikā šie zīmoli var palikt panā, pamanāmi ar nosacījumu, ka ir iekļauti vairāki zīmoli, uh, kas ir pakļauti tādām vispārējām vēstījumam. Tad šīs markas var uh, palikt pamanāmas, ir jābūt uh, pragmātiskiem, protams, apzinoties, ka mūsu izstrādājumi ir saistīti ar šiem zīmoliem. Bet uh, veicinot mūsu izstrādājumu noietu, mēs zīmolus nekad nesām izmantojuši vienus pašus, mēs tos esam saistījuši ar tādu Eiropas uh, vēstījumu. Tālāk par izcelsmes norādēm. Mēs joprojām uzskatām, ka iekšējā tirgus darbības noteikumi ir jāievēro. Mums ir dažas idejas par to, kā izmantot izcelsmes norādi. Va, izstrādājumā ar geogrāfisku izcelsmes norādi. Tam šādas norādes joprojām varēs izmantot. Iekšējā tirgu izcēlesmes norāde būs sekundārs informācijas punkts, pakārtots manis minētajiem punktiem, bet ār, trešajos, trešajās valstīs Eh, būs eh, vai nu prioritārs vai tai pašā līmenī kā Eiropas izcelsmes eh, norādi. Tātad mēs gribam piešķirt papildu vērtību šai Eiropas izcelsmei. Tālāk par procedūru un programmu izvēli. Kā jūs noteikti lasījāt mūsu priekšlikumā, mēs vēlamies vienkāršot šo sistēmu. Mēs vēlamies izstrādāt tādas procedūras, eh, kur būtu vienas pietūras aģentūras komisijā, un mēs vēlamies atteikties no eh, pašreiz pastāvošiem diviem posmiem, tātad vispirms dalību valsts, pēc tam komisija, un tikai reizi gadā tas notiktu nevis divreiz gadā. Tas padarīja atvieglotu programmu pārvaldību un uh, notiktu priekšatlase komisijā uh, sadarbībā ar dalību valstīm. Un programmu multīvi pārvaldītu tieši Eiropas komisija. Kādēļ mēs vēlamies uh, Uh, izslēgt dalību valstis no šīs atlases procedūras, jo tas uh, rada papildus administratīvo slogu un uh, paildzina šo procedūru. Mēs vēlamies piedāvāt ātrāku atlases procedūru un balstoties uz gūto pieredzi mēs esam konstatējuši, ka divu etapu procedūra e, e, rāda pārāk e, ilgus termiņus un ir pārāk smagnēja. Ja šo procedūru pārvaldīs komisija tiešā veidā, mēs ierosinām izmantot izpildu aģentūru. Mēs neesam paredzējuši izveidot jaunu aģentūru, bet gan iesaistīt jau pastāvošu aģentūru šajā darbā. Tas pa do, tas dod iespēju labāk uh, tiešā veidā pārvaldīt uh, šīs programmas un sniegt tām tehnisku atbalstu. Tas nozīmē, ka programmas īstenos speciālisti, nevis uh, vienkārši komisijas ierēģi. Un tā kā ir paredzēts palielināt finansējumu, proti 200 miljoni ir paredzēts, būs nepieciešams vairāk personāla, kas īstenos veicināšanas pasākumus. Mēs esam paredzējuši analizēt izdevumus un ieguvumus un racionalizēt šos pasākumus, tādēļ mēs arī esam paredzējuši izmantot aģentūru pakalpojumus, un tas mums arī palīdzēs uh, uzlabot uh, komisijas kompetenci uh, šādu veicināšanas pasākumu jomā. Kā jūs redzat, mēs cenšamies izstrādāt ātru atlases procedūru, un jūs arī pieminējāt uh, norādot, ka ir nepieciešams saņemt ātras atbildes un cik tas vien iespējams. Es domāju, ka piedāvātā procedūra to arī nodrošina. Tālāk par krīzes situācijām un rīcību tajās tagad pastāv uh, regulējums, kas mums dod iespēju reaģēt ātri, un tas pats atsak, attiecās arī uz veicināšanas pasākumu, piemēram, mums ir arī tāda pieredze ar putnu mēri un ekolī baktēriju. Um, tā kā šie pasākumi bija jāveic ar dalību valstu starpniecību, tas uh, šos termiņus pā, paildzināja un līdz ar to mēs reaģējām lēni un patiesībā pasākumi tika veikti tad, kad krīze jau bija beigusies. Uh, līdz ar to šī vienas pieturas aģentūras metode nodrošina ātrākas reaģēšanas iespējas arī krīzes situācijā, sniedzot informāciju. Un pēdējais vēl par līdzfinansējumu. Līdzfinansējumu, kā jau es teicu, mēs uh, esam paredzējuši uh, atcelt attiecībā uz uh, eh, dalībvalstu iesaistīšanu, it īpaši, lai pātrinātu atlases ātrumu. Tagad komisija tieši izlems par dažādām uh, īstenu veicināšanas programmām un līdz finansējumu, un līdz ar to mēs nevaram prasīt no dalību valstīm, lai tās līdzfinansētu šādas programmas. Otrām kārtām, kā jau es teicu, mēs palielinām arī uh, Uh, labuma guvēju atbildības līmeni, jo viņiem arī būs jāiemaksā 50%, jo pagātnē bija tā, ka 80% finansējumus bija publiskais atbalsts, bet tagad tas būs tikai 50%, un otrus 50% vajadzēs iemaksāt pašam labuma guvējam. Līdz ar to viņam būs jāuzņemas lielāka atbildība par programmas īstenošanu. Un vēl trešais elements, kas arī ir svarīgs, ir dalību valstis, kas ir uh, izmantojušas publisko finansējumu pašreizējās uh, programmās un līdz ar to notiek uh, netieša diskriminācija starp uh, šiem uzņēmumiem atkarībā no tā, kurā dalību valstī tie eksistē. Tagad būs vienots spēles noteikumi visiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Bene, grazie. Adesso. Paldies. Nu, labi, tad uzreiz referentē galvādiem. Jā, paldies priekšsādātāji. Paldies kolēģi. Un paldies arī komisijai par atbildēm un skaidrojumiem. Nu, kādā ziņā jau arī nebija atbildes varbūt uz visiem jautājumiem, tad uh, eh, svarīgi dzirdējušos papildinājumus un precizējumus. Ko jūs norādījāt? par līdzfinansējumiem. Tas būs viss droši vien sāpīgākais un pretrunīgākais jautājums. Un mums arī vēl jādomā par šo. Manuprāt, komisija tomēr ir taisnība vienā lietā. Privātiem operatoriem būs jāsniedz ja lielāks ieguldījums, un reizē viņiem jāuzņems lielāka atbildība. Uh, Un gal galā tas uzreiz viņam nozīmē pašu arī riskus un atbildību par savu ieguldīto naudu. Par valstu izslēgšanu no visas, uh, visa procedūras. Nu, interesanti, kas gan galu galā tad izvēlēsies konkrētās programmas. Galu galā valsts tomēr arī ir tās, kas arī spēj ietekmēt šos galvenos pamatlēmumus par atsevišķām programmām sākumā, to izvēlu vispār piemērošanu. Tā ka, nu, mums ir jāskatās varbūt, ka nevar jau valsts vispār izslēgt. Un tā arī atsevišķās pozīcijas, manuprāt, vēl vajadzēs atspoguļot precīzi manā dokumentā. Tālāk par šo papildus finansējumu piešķiršanu un 25%, kas tiek, 30%, kas šobrīd jau tiek um, novirzīti trešām valstīm, tas tiktu palielināts līdz 70% no kopējā apjoma, un nu, tas ir ļoti nopietnas izmaiņas. Mums vajadzēs par to nopietni runāt, kādā veidā tad šie līdzekļi tiek piešķirti. Līdz šim mēs uzskatījām, ka daudz uzmanības tomēr jāvelta, lai produktus tiešām veicinātu atpazīstamību Eiropas iekšē tirgū. Tagad šie uzsveri tiek pārlikti. Es nezinu, vai tagad būtu īsti pareizāk uzreiz tik kardināli mainīt šīs proporcijas. Es gan piekrītu komisijai, ka ir daudz uh, dārgāk veicināt produktu atpazīstam trešajās valstīs. Komisija saka, viens no lieliem mērķiem ir vienkāršošana. Bet kāds sanāk, ja jūs norādat to paceļot tikai uz vienreizējo pieteikumu izskatīšanu reizes gadā? Un tas ir kā, protams, vienkāršo lietas, bet no otras puses mums ir risks, ka mēs neiekļaujot dalību valstis, tomēr daudz lietas nepadaram vienkāršāks un skaidrāks. Tas varētu kļūt par kasus bēlī. Un papildus vēl, ko jau komisija norādīja priekš, es piekrītu Negasuna kungam. Mums nevajadzētu šeit veidot papildus jaunu um, aģentūru, un uzticēt papildus vēl kādus pienākumus citām aģentūrām. Mums ir kaut kā jāskatās, lai nauda, kas tiek tērēta, atbilst uzticētai uz tās mērķim. Un neuzkrautu Eiropas iedzīvotājiem vēl papildus birokrātiju. Apzinoties arī ekonomiskās krīzes sekas. Mēs dzirdam, kad cits saka, ka delģētie akti ir labākais risinājums. Komisija tā uzskata. Es vienmēr esmu pret šādu vienkāršotu pieeju. Tomēr šajā gadījumā varbūt, kad jums ir taisnība, ka tiešām beidzot lauksaimniecības sektorā delģētie akti būtu atbalstāmi. Tas varētu palīdzēt dalībvalstīm un zemniekiem izvairīties no ļoti lielas birokrātijas. Bet var jau būt, ka varētu arī atrast vēl citu risinājumu, pirms mēs nododam šīs pilnvaras specializētajiem aktiem komisijai. Tālāk, kas eh, ieskundze arī norādīja uz kopējo pieju, kur bija interese, eh, kur sākotnē doma bija vienkāršot dažādu veidu apzīmētājus, kas jau Eiropā ir pazīstami dažādu veidu marķējumi. Uh, mēģinot to visu sistematizēt un standartizēt. Tādēļ mums arī jāsako šā racionālai pieejai. Te nav runa par to, ka mēs veidojam jaunus atkal apzīmējumus un marķējumus, ka mēs visu, bet gluži pretēji, vajadzētu visu vienkāršot. Un es arī uzskatu, jā, ka bija ļoti nozīmīgs arguments par to, ka uh, par to, ka viena nozara var diskriminēt citu. Un tas tā nebūtu jāpieļauj, jā, jo mums tas nebūtu godīgi spēle tad. Un vēl Aņokungs. Tas ir runa par Eiropas Savienības valstīm un Eiropas Savienības produktiem. Mums, protams, ir valsts, kurām mums ir arī šī sadarbība, uh, bet te nav runa par šos programmas piemērošanu viņiem, ne Ukrainai, ne Baltkrievijai. Mums ir, ir tikai runa par Eiropas Savienības produktiem, kas var izmantot šo veicināšanas programmu. Šobrīd tās ir 28 dalībvalstis, un tas ir šīs priekšlikumā arī uh, autorija. Mērķis komisijas konkrētais instruments, kā veicināt viņu produkcijas atpazīstamību. Nu, turpmāk strādāsim ar ēnu referentiem un ar citiem deputātiem, kas būtu īpaši interesēti. Uzskat, ka mums būtu ļoti svarīgi dzirdēt daudz labas idejas un izstrādāt iespējami labāku risinājumu, lai vēlāk būtu iespējami mazāk grozījumu. Nu, mēs nevēlamies tā to visu kaut kādā veidā vēl apgrūtināt un galu galā paturēt mēķi vienkāršošanu. Nu ko, turpināsim sarunas tad jau pēc Ziemassvētku brīvdienām. Un es gribu pie šo tām uzreiz ķerties, un es gribu, lai mēs panākam vienošanos jau pirmā lasījumā un panākam iespējami lielu atbalstu. Jā, paldies jums! Paldies visiem kolēģiem! Tālāk ķeramies pie septītā darba kārtības jautājuma. Es gan vēl neredzu komisijas pārstāvi šeit. Nu, tad izsludinu desmit minūšu pārtraukumu. Un tad runāsim par jauno Eiropas mēžu stratēģiju. Desmit minūšu pārtraukums. Ah.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

Kolēģi, riprendiam i lavori. Kolēģi, atsāksim darbu lūdzu. Nākamais darbkārtības jautājums, ko tā izskatīsim, ir komisijas sagatavotais paziņojums par Eiropas jauno mežu stratēģiju. Šīs paziņojums tika publicēts šī gada 20. septembrī. Uh, Mm, tas ir jaunākā versija, ar ko aizstāja 98. gada meža stratēģiju. Galvenais mērķis ir izstrādāt jaunu stratēģiju, kas galvenokārt balstītos uz um, mežu pārvaldību. Tāpat arī ņemt vērā mežu daudzveidīgās funkcijas un ņemt vērā arī ekonomikas un vides aspektus. Tādēļ man būs liels prieks tā dot vārdu Holstera kungam, uh, Holster kungam, kurš tieši ir atbildīgs arī par mežiem, klimata pārmaiņām un biomasu. Mēs pēc tam uzsāksim mūsu debats un sarunas. Tā kā dodu vārdu uzreiz Holcer kungam, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies uh, deputātiem par uzmanību! Pirmkārt, Vēlos pateikties jums, ka atradāt par iespēju jau šogad vēl gada izskaņā jūs iepazīstināt, uzaicināt mūs, lai iepazīstinātu jūs ar jauno stratēģiju. Mēs pie jautājuma esam strādājuši ļoti intensīvi pēdējo divu gadu laikā, un darbs noslēdzās ar šī komisijas paziņojuma apstiprināšanu 20. septembrī. Pastāstīšu par pašu procesu, tad par saturu un tālākajiem darbiem. Mērķa stratēģija, kā jūs jau pareizi norādījāt, nu pat par sevi nav īsti mm, jaunums. Tā ir turpināms 98. gada versijai, un paskaidrošu, kāpēc mēs tā piedām jaunu stratēģiju. Gal galā paši meži un visu mežu politika pasaules mērogā mainās. Mēs arī sākam sādāk vērtēt mežu vērtību meži iegūst ar vien lielāku uzmanību. Un tādēļ mēs esam izskatījuši un uzskatījām, ka bija jāizskata un jāpiedāvā jauna meža stratēģija. Jo iepriekš vienkārši bija novecojusi. Un kas tad ir kardināli jauns? Vismaz no ska, mūsu skatpunkta. Šo stratēģiju atbalsta mm, seši komisāri. Tas nav tikai, ka to paši izdomājuši mēžu ļaudis, bet uh, mēs esam sadalījuši šeit, šeit lauksamniecības ģenerāla direktorāts ir arī vai, atbildīgs, bet tikpat labi ir iesaistīts arī uzņēmējdarbības un vīdes ģenerāla direktorāti, un asociēti ir arī klimata, enerģētikas un e, pētniecību un attīstības ģenerāldirektorāti. Jau no paša sākuma līdz to tas tika skaidri pozicionēts kā tāds kopdarbs, lai nebūtu tikai viens viedoklis un pieeja, bet ņemt vērā arī citu politiku nozaru lomu un ietekmi uz mežu sektoru. Mēs esam sagatavojuši jums strateģijas tekstu, papildus arī darba dokumenti jums pieejami. Uh, darba dokuments, kas ir papildus paziņojumam jums pieejams. Un darba dokuments, jeb kā projekts, attiecīgi, kas būtu jāņem vērā mežsaimniecības nozarei, jeb visām tām rūpniecības nozarēm, kas darbojas uz mežu resursiem. Nu, tātad mēs runājam par jaunu pieju šeit mēs runājam par mēžu stratēģiju, mežiem un mēžu saistītām nozarēm. Un tā ir diezgan būtiska izmaiņa. Mēs šeit piemērojam tādu holistisko pieeju mežiem un mežu politikai, arī iekļaujot visu tālāko uh, mežu vērtības ķēdi. Es vēlāk arī paskaidrošu, kā precīzāk mēs saprotam šeit šo holistisko pieeju. Un uh, Tas, kas tika iekļauts, tātad mešā, mešs ir pašā centrā, arī darbības, kas tiek veikts mešā. Bet ap to ir arī papildus citas saistītās nozares, kā piemēram meži un pētniecība attīstība, tālāk meži un vide, meži un rūpniecība, meži un bioenerģija, un meži un lauku attīstība un meži un klimata pārmaiņas. Un tas arī atspoguļos, ka lūk šo atbildību jomu tā pārsādala savstarpēji seši komisāri. Pavisam ātri vēl pastāstīšu par um, kādi ir šie mērķi. Mēži, protams, spēlē būtisku gan sociālo, gan ekonomikas lomu visā Eiropas Savienībā. Te ir ļoti svarīgi arī nodrošināt jaunu produktu attīstību, pamat, pamatā sniedzot ekosistēmas pakalpojumus. Mums ir jāsako arī augstajām vispārējām politikas uzstādītiem mēķiem un jānorāda arī uz mēģu nozares ieguldījumu Eiropas 2020 stratēģijas sasniegšanā un 2050 mērķu sasniegšanā. Lūk, tas ir ļoti svarīgi. Tā ka mēs nerunājam tikai par gala mērķiem, bet par tālāko mežu nozari, kopējo ieguldījumu Eiropas vispārējās politiskajās mērķos. Nu, papildus tas, ko mēs redzam. Meži un Eiropas politika kā meži uh, kas īsti notiek un Eiropā, bet papildus uh, katrā dalībvalstī atsevišķi. Gal galā meži, meža saimniecība ir dalībvalstu kompetence un vienlaikus arī Eiropas kompetence. Mums ir bijuši diezgan garas diskusijas par subsidaritātes principu un citu svarīgu jautājumu ievērošanu, bet pats svarīgākais stratēģijas izies punkts ir tāds, ka mums ir jāsaprot ciešā saikne starp šīm divām kompetencēm. Tāpat arī mēs vēlētos, lai skaidrs būtu pateikt, kāda ir Eiropas kompetence. Tālāk par pamatprincipiem. Trīs galvenie principi - ilgspējīga meža pārvaldība, tālāk resursu efektivitāte un globālā atbildība. Nu, labi, es te kaut ko izlaidīšu. Neuzteikšos detalizētāk par šiem trim principiem, jo mēs šodien liekam gan par nerunāsim par ilgspējīgu mēžu menedžmentu, par visu tām detaļām. Tas gal galā varbūt vēlāk, varbūt atklāsies kāds sevišķi jautājumi, varbūt pat citreiz. Šobrīd tad koncentrēšos uz citiem svarīgiem jautājumiem. 2020 stratēģija. Mēs esam norādījuši, ka viens no galvenajiem mērķiem arī paši meži. Mēžu mērķis, mežu ieguldījums 2020. gada stratēģijas mērķī ir pierādīt, ka īpierošana panākt to, ka visi Eiropas meži tiek apsaimniekot saskaņā ar vislabākajiem meža apsaimniekošanas principiem, ilgspējības principiem, nodrošinot to, ka meži tiek saglabāti un ka Eiropa dod savu ieguldījumu cīņā pret mežu izciršanu. un meži un mežu stratēģija sniegtu savu ieguldījumu, nodrošinot mēžu funkciju īstenošanu, arī turpinot visu to svarīgo pieprasījumu apmierināšanu, kas no mežiem tiek sagaidīts, saglabāt arī ekosistēmas. Norādot mēža ieguldījumu pašajā vērtības schēmā ķēdē un nodrošinot arī šādu bioloģiski daudzveidīgu ekonomiku. stratēģijām mēs esam noteikuši astoņas prioritārās jomas. Es stūlīju par tām visām pēc kārtas, lai jums būtu precīzi skaidra izpratni par to, kā tad mēs esam iekļauši. Galvenā sadaļa paziņojumā ir pat šī komunikācija. Jo mēs uzskatām, ka Mums ir papildus jāiekļauj labākā komunikācija, labākā uh, saruna, tas būtu iegūst pašiem visām meža nozarēm. Nākamais lielā sadaļa - ieguldījums sabiedrības kopējiem mērķiem. Kā mēs to saprotam? Mēžu globālā loma atbalsts lauku vidēji lauku kopienām, ilgspējībai, meži un klimata pārmaiņas, mežu saglabāšana, ekosistēmu saglabāšanā un tāpat arī praktisko zināšanu uzlabošana. Mums nepieciešama iegūt aktuālu informāciju mežu uzraudzībai un papildus arī mm, pētniecību attīstību un inovācijas. Mežu paziņojumā šajā komisijas paziņojumā, jūs esat noteikti pamanījuši sauc par nākotnes mežu rīcības plānu. Tas bija apzināts lēmums. Mēs vēlamies balstīties uz šīm svarīgajām jomām, astoņām jomām, kuras es arī visu nosaucu nu pat. Un mēs vēlētos, lai arī turpmāk mēs varētu uzreiz strauji ķerties pie darbiem. Dalībvalstīm būtu jāizvērtē mūsu stratēģijas mērķi, arī nosakot savus nacionālā mēroga rīcības plānus un mežu programmas. To esam paredzējuši meža stratēģijā. ilgspējīga mēžu pārvaldības kritērija, ir pamat pamats mūsu stratēģijas veiksmīgam iznākumam. Kriteriji, kurus mēs varam piemērot mežu izmantošanai, arī mežu biomasai, tad vienmēr jāpiemēro šādi precīzi skaita kriteriji, kur tālāk tā palīdz sasniegt arī uzstādītos mērķus. Un mums nevajadzētu, te, protams, neko izgudrot no jauna, bet ir gan jāskatās, kā tas atbilst aktuālai situācijai. Un vispēcot par resursiem. Par kopējo lauksamniecības politiku, otrais pīlārs, arī tur lūk skaidrs, ka mēži arī ir daļa no finansējuma. mm, tā kā lauku attīstības regula ir arī uzlabota, un te ir vairākas iespējas arī tieši pievērst uzmanību mežiem, lai varētu arī mežu, mežu saim, ā, saimniekošanu iekļaut lauku attīstības politikā. Kāds vēl ir izmaiņas? Tātad, ja mēs tā iekļaujam šeit lauku attīstības finansējumu mežiem, Tas gan nozīmē, ka saņemējiem ir jāpierāda, ka viņš mežus apsaimnieko saskaņā ar ilgspējīgiem un labus mežu apsaimniekošanas principiem. Tāpat ir pieejami arī citi resursi, jo galu galā, kā es norādīju, šeit šo atbildības jomu tad pārdala seši komisāri. Tā tad papildus ir Life Plus, kohēziju fondi, uh, līdzekļi, struktūra fondi apvārsni 2020, un arī papildus ir jaunās iespējas izmantot Eiropas inovāciju partnerības, un arī klimata pārmaiņu politikas, um, politikas piešķirtie attīstības fondu līdzekļi, tāpat RED plus un FLECT Debešu laikā mēs runājam arī par vienu citu jautājumu. Galvenokārt, ņemot vērā dalībvalstu ieguldījumus un um, arī interesētās citas puses. Interesanti, man ir jānorāda, ka mūs ļoti atbalstīja ir šī interesētās puses. Mums ir viens pārvaldības instruments šobrīd šī pastāvīgā meža pārvaldības komiteja, un tālāk pievēršot precīzi uzmanību stratēģijai. Pārvaldes jomā te ir skaidri norādīts, ka komiteja ir jāuzlabo vēl savu darbību, un mēs arī to nopietni ņemam vērā un vēlamies nodrošināt ciešāku mežu politiku koordināciju. Mēs arī vēlamies uzlabot šādu diskusijas Eiropas līmenī. Un papildus mēs um, esam pateicīgi par šo iespēju šodien arī plašā konsultāciju iespējām ar konsultīvo komiteju, ņemot vērā arī viņu viedokļu un apmaiņu, un arī atsevišķo mežsaimniecības rūpniecības nozars konsultīvo komiteju. Papildus varētu arī izskatīt cits jautājumus, piemēram, mežu ugunsgrēku novēršana, cīņa pret mežu kaitēkļiem un slimībām, par ilgspējīgu attīstību un starptautisko sadarbību, reģionālu sadarbību arī. Arī šos jautājumus mēs esam iekļaujuši stratēģijā un arī vēlamies tos tālāk risināt jo par tieši to vēlējās, un tā to vēlējās daudz dalībvalstis. Turpmākie pasākumi. Mēs jau šo meža stratēģiju esam arī nodevuši un iepazīstinājuši ar to padomi. Vienlaikus šeit arī ir jums parlamentā. Un tagad šī meža stratēģija ir padomē, un padomas darba grupas šobrīd izstrādā padomas secinājumus. Uh, Viņi jau nopietni pie tā strādājuši un ir panākuši labu progresu. Manuprāt, jau pusdarbu esam tā pusceļu no pabeiguši. Mums ir bijuši ļoti auglīgi viedokļu apmaiņā dalībvalstīm. Nu, lūk, šobrīd ir iespēja šo stratēģiju. Jūs iepazīstināt ar šo stratēģiju, un mēs vēlētos dzirdēt arī, kāda būtu jūsu tālākie nodomi. attiecībā uz mēžu stratēģiju parlamentā. Un visbeidzot, mēs esam uzsākuši īstenošanas darbus jau decembra sākumā mums ir bijuši arī iznošanas komitejas darbs, lai reāli varētu jau sākt domāt par konkrēto ideju īstenošanu, piesaistot iesaistot arī daudzās interesētās puses. Piemēram, tieši vakardien bija arī šāds sarunas. Un jau mēs detalizētāk izskatām konkrētas stratēģijas jautājumus. Tālāk um, vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka stratēģijā ierakstīts, ka līdz 2018. gadam ir jāveic arī jau stratēģijas pārskats, lai varētu novērtēt uh, arī jau līdzinējos mērķus un to sasniegšanu. Paldies un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Bene, thanks a lot, Mark. Liels paldies, liels paldies jums. Nu tad tālāk došu uzreiz vārdu Elizabetei Kostingerai. Jā, ja, vielen dank, Herr Präsident, un vielen dank. Paldies priekšsādātāji. Paldies arī Markusam Holcerakungam par stratēģijas prezentēšanu. Mēs jau ļoti ilgi to gaidījām. Galu galā mūsu komitejas uh, pašu interesēs būtu tieši līdz mūsu sasaukuma beigām arī šo stratēģiju apstiprināt. Jo bija pēdējais laiks tiešām šo 98. gada uh, stratēģiju beidzot pārstrādāt. Es domāju, ka mēs lauksamniecības komitejā esam viensprāts par to, ka mežiem ir būtiskas funkcijas ekosistēmu nodrošināšanā, un papildus tas arī ir gan labklājības avots, gan arī nodarbinātības avots lauku teritorijās. Ilgspējīga mēža apsaimniekošana ir viens no lauka attīstības pamatpīlāriem, un tādēļ šādai mēža stratēģijai ir arī jābūt skaidri izceltai šīm funkcijām. Mēs apsveicam šeit izstrādāto komisijas priekšlikumu un paldies lauksaimniecības ģenerāla direktorātam, ka viņi ir izstrādājuši tik ļoti visaptverošu pieju uh, ņemot vērā visu mēžu vērtību schēmu un ķēdi. Līdz šim, protams, mēži vienmēr bijuši dalībvalstu kompetenci jautājums, un es uzskatu, ka arī nākotnē šī subsidiaritāte ir jāsaglabā. Komisijas stratēģiskie uzstādījumi, protams, būtu ļoti rūpīgi jāizskata un arī tad precīzi jāpiemēro mums tiešām ir nepieciešama šāda ilgadēja sektoru, jeb nozars stratēģiju. Te mēs nenam tikai par mēžu stratēģiju, bet vienlaiks mēs arī domājam plašāk. Te nav tikai Eiropa mūsu darba lauks. Mums ir jāsaprot, ka mums arī Eiropas būtu ļoti daudz uzmanības jāvēl tam, lai ievērotu visus starptautiskos nolīgumus un starptautiskos standartus mežu apsaimniekošanā mešs un koksne, kā atjaunojams resurss, nu tas ir ļoti būtiski. Un mēs esam arī jau zinātniskiem metodiem pierādījuši, protams, šī resursā ļoti lielo nozīmi un arī tā tikai pieaugs turpmāk mēs esam daudz ko arī jau atrunājuši ar dalībvalstīm, un ir jau iekļauti ļoti daudz svarīgi kriteriji un indikatori ilgspējīgai attīstībai šīs ilgspējīgas attīstības šobrīd uh, trūkumi, jo mēs redzam, ir viskritiskākais jautājums. Piemēram, par zemes izmantošanu, zemes izmantošanas izmaiņām, LULUCEF. Nu, šajā gadījumā šeit meža izciršana te arī ir nopietna problēma, un dalībvalsts starpā nav vienotas sistēmas, ko varētu visi 28 tad vienot arī piemērot. Papildus uh, meža apsainiekošanas plāni, manuprāt, rada problēmas. Gal galā uzņēmumi darbojas neatkarīgi, un šāda veida Eiropas pienākumi tikai radīt ļoti lielu birokrātiju, un tie nebūtu arī samērīgi principi. Daudzi uzņēmumi šobrīd, apzinoties, cik ļoti lielas ir birokrātijas, atsakās no lauka attīstības eh, piedāvātās palīdzības, un tas mums jāņem vērā. Es saprotu, šī strateģija ir vēsturē pārspīlēt, tā grib ietvert visus meža apsaimniekotājus. Es uzskatu, ka tas ir tiešām nesamērīgi. Nacionālām programmām ar atbilstīgām menedžmenta schēmām arī tās taču ir tikpat spēcīgas un tās arī vajadzētu tad ņemt vērā un pielīdzināt. Vēl strīdīgs jautājums par šo kaskādas principu ievērošanu. Enerģētikā, protams, eh, ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu izrauties no atkarības, no fosīlo enerģijas avotu atkarības. Pamatprincips tas ir ļoti labs, bet, manuprāt, tomēr ir, tas ir pārspīlēti runāt par to, kādā veidā mēs to visu ie, ie, panāktu arī iejaukšanos tirgū. Nu, energo resursu efektivitāte arī panākt savādāk bez tieši iejaukšanās tirgū. Uh, Tālāk par pastāvīgās mērķsaimniecības komitejas lomas stiprināšanu. Nu, tam būtu, jūs uzskatāt, ka jāpiešķir papildu funkcijas un stingrāk loma, nevis tikai vairs konsultīvā loma. Es atbalstu to, ka mēs jānodrošina plāšas konsultēšanās iespējas, iesaistot visus meža apsaimniekotājus un meža vērtību ķēdes iesaistītās spēlētājus, arī apzinoties gan globālo, gan starptautisko aspektus. Paldies! Grācija, Elizabete. Paldies, Elizabetei. Tālāk Johansons, tālāk pēc tam Hauslinkungs. Tack så mycket för eh, presentationen av... Eh, Lielas paldies. Lielas paldies par šo prezentāciju attiecībā uz jauno mežu stratēģiju. Un vērtēju to atzinīgi. Der vi, eh, der EU Kas attiec uz mežsaimniecību, tieši tā kā jūs jau teicāt, šī joma skan, skar daudz un dažādas jomas, kurā Eiropas Savienība aktīvi darbojas un kurā Eiropas Savienībā ir ietekme. Tāpat e, šim, šai strateģijai pilnīgi noteikti ir ietekme gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Te ir iesaistīta rūpniecības politika pētniecības politika, tāpat arī lūk jāņem vērā pārsnes 2020, un tāpēc ļoti svarīgi, lai mums būtu tāda um, saskaņota holistiska, visaptveroša pieeja attiecībā uz mežsaimniecību un mežiem. Un komisijas priekšlikumā katrā ziņā daudz no šiem aspektiem patiešām arī atspoguļos. Manuprāt, īpaši svarīgi redzēt šo jauno stratēģiju mežsaimniecībai. Ļoti daudz, kas ir noticis kopš iepriekšējiem diskusijām par šo tēmu. Uh, ir parādījušās daudzas iespējas arī rūpniecībai, kas saistīta ar mežiem, dot savu ieguldījumu mūsu vides atjaunošanā un sabiedrības atjaunošanā attiecībā arī uz energoresursiem un rūpniecību. Un mana pieredze ar kokrūpniecību ir tāda, ka mēžus nekādā gadījumā nedrīkst uz, uzskatīt tikai un vienīgi kā, ener, kā izēvielu enerģijas iegūšanai. Nē. Ne tas ir gizēvielu avots ļoti daudziem un dažādiem sektoriem, ne tikai enerģētikas jomā. Nu, piemēram, koks nevar izmantot arī apģērbu ražošanai. Mežsaimniecība pilnīgi noteikti var piedāvāt daudz ilgspējīgākus izējumu materiālus nekā daudz citi izēvielu avoti to var darīt. Nu, un, protams, ka mēs šemniecībai ir jāizteno ilgtspējīgi. Tas varbūt pat ir, koks varbūt pat ir ilgtspējīgāk nekā kokvilna, kuras ieguvēja ir iesaistīts daudz ķimikālu izmantošana. Nu, tas saistīts viss ar tehnoloģisko attīstību un pētniecību, kas norisinājušies šajā sektorā, un šīs nianses pilnīgi noteikti ir jāspēcina vēl tālāk. Nu, piemēram, paskatīsimies uz tādu valstu kā Zviedrija. Zviedrija, protams, ir ārkārtīgi daudz reģionālo atšķirību, tajā, cik nozīmīgi ir kokrūpniecība un mežsaimniecība konkrētā vietā. Nu, tas ir ļoti atkarīgs no tā, vai mēs runājam par Zviedrijas ziemeļiem, dienvidiem vai, vai vidus teritoriju. Nu, tas, protams, līdzīgā kārtā piemērojams arī Eiropai. Arī šeit ir atšķirība. Redzam šeit, cik uh, lielas ir, kādas ir šīs saiknes starp nacionālo politiku, rūpniecības politiku Eiropas mērogā un tad, protams, beigu beigās arī uzņēmēji individuālo attieksmi pret mežrūpniecību. Mums ir jāskatās šai jomā arī no reģionālā skatu punkta. Ļoti daudzās valstīs ir resursu plānošanas līmenis ne tik daudz federālā, kā reģionālā līmenī. Tiek plānots lūk dabas resursu pārvaldības kopums. Un tāpēc varbūt būtu labi nodrošināt sadarbību arī reģionālā līmenī. Domāju, mums vajadzīgs arī diskusijas par citām šī priekšlikuma sadaļām, bet pie tā pilnīgi noteikti vēl atgriezīsimies. Noslēgumā gribētu teikt, ka jāsaka šo priekšlikumu vērtējumu ļoti atzinīgi. Domāju, ka tas pilnīgi noteikti izraisīs diskusijas par tādu reālu stratēģiju, jo mežsaimniecība gal galā ir tā, kas ļauj mums sasniegt mērķus daudzās un dažādās mūsu strateģiskajās jomās. Tāpēc patiešām ar nepacietību gaidu tālākās diskusijas par šo jauno mežrūpniecības un mežu stratēģiju. Paldies, saka priekšsādātājs, tālāk Mārtiņš Hauslings. Eh, Paldies par šo iespēju šodien vispār runāt par mečiem un par to, ka komisija sagatavojas kopēju stratēģiju. Lai gan godīgi sakot, man tas izklausās pārāk nekonkrēti. Mešs jau ir vairāk nekā tikai koku kopums. Un jūs runājat par Eiropu, tad ir, kā jāņem vērā, ka Eiropa ir atšķirīgi, dažādi veidi meži, kas pieprasa arī atšķirīgu piedošanu arī attieksmi. Piemēram, Dienvidu valstīs ir nopietnas problēmas ar megušu ugunsgrēkiem, kas iznīcina lielas meža platības, un vajadzētu pavisam precīzi noraidīt, ka ir jārīkojas un aktīvi jāatjauno meži un mežu jāstāda. Un katru reizi, katru gadu, kad ir nopietni mežu ugunsgrēki, tad par to runājam, mežu aktīvu apmežošanu, bet pēc tam maz kas notiek. Meži ar vien saskaras ar nopietnu konkurenci, īpaši tajos teritorijās, kas tiek lauksaimniecība ļoti intensīvi izmantotas. Tad meži un ilgspējīga arī energoresursu ieguve. Nu, pirmkārt, mums jāsaprot, koksne ir ļoti vērtīga, bet tomēr ir jāatzīst robežas. Ir pirmkārt jāpasaka, kāds tad ir konflikts. Bieži vien tas ir vides aizsardzība un arī energo e-, efektīvā ieguve. Gaugulā te ļoti bieži mēs ļoti ātri varam nonākt šādu konfliktu situācijā. Piemēram, es pats esmu no reģiona, kur pēkšņi no jauna it kā tiek atklāts, ka uh, kurināšana ar malku ir ārkārtīgi energoefektīvs veids. Un lūk, tad jau sanāk, kad jau pēkšņi vis, sāk visu koksni vienkārši nokurina, nodedzina, tad, protams, ir atkal jauns konflikts. Tā kā šādi funkciju, ja piemērošanas konflikti, manuprāt, ir pārāk maz iekļaut šajā stratēģijā. Vajadzētu tad runāt par mežu standārtu ieviešanu un par mežu tipu arī atzīšanu Eiropā. Mežu ilgspējīgi mēs varam Eiropā definēt, un mums arī vajadzētu pie tā strādāt. Izstrādāt konkrētu Eiropas standārtu, uz kura pamata mēs tad veidotu Eiropas ilgspējīgu mežu apsaimniekošanu. Par ko mēs arī visi varētu vienoties. Uh, Es domāju, ka pirmkārt ir jāsaprot, jā, meži ir, protams, starptautiski un vienlaikus tomēr ilgspējīgas kritērijus mēs varam noteikt pašā Eiropā. Vai mēs varam piepildus vēl kaut kāds uh, funkcijas un uh, privilēģijas un pilnvaras piešķirt konkrētām iestādēm? Nu, mums par to vajadzētu precīzāk runāt. Tas viss izklausās pārāk vispārīgi šobrīd. Un vajadzētu konkrētāku rīcību, konkrētākai nākotnē. Paldies. Grazie, Mārtiņo. Paldies, Olēničak, kungs tālāk. Bardzo dziękuję. Ja również przyjmuję z dużym zadowoleniem, że... Liels paldies, priekšādātāji. Es arī gribēju teikt, ka atzinīgi vērtēju šīs provizoriskās diskusijas par mežu stratēģiju, īpaši ņemot vērā stratēģiju 2020, es domāju, ka mums ir nepieciešams koordinēt visa veida darbību šajās jomās, un tas, protams, ietver arī mežsaimniecību. Tomēr jāsaka, ka būtu varbūt mazliet pāragri gaidīt, ka komisija nāks klajā ar kaut kādu tādu viendabīgu risinājumu, kas būtu piemērojams visām dalību valstīm. Tam taču ir savi iemesli nenoliedzami. Nav vienotas mežsaimniecības politikas šobrīd. Dalību valstīs situācijas ir ļoti atšķirīgas. Tām ir dažādi mežu tipi, dažādi mežu pārvaldības veidi. Un šīs stratēģijas pašos pamatos ir eh, ņemti vērā tieši valsts meži, kamēr ir tādas dalība valstis, kur pārsvarā meži piedar kaut kādiem uzņēmumiem vai pat atsevišķos gados individiem. Un tāpēc, tad, kad runājam par mežiem un mežsēmniecību, uh, svarīgi atminēties, ka mežu atjaunošana Eiropā ir jāveic tā, lai mēs no tā visa gūtu priekšrocības un labumu. Gal galā šāda meža atjaunošana pilnīgi noteikti ļaus stabilizēt klimatu, cīnīties pret klimatu pārmaiņām, tātad tas savukārt nozīmē arī jaunas darba vietas. Esam jau radījuši vairāk kā 3 miljonu darba vietas, tieši saistībā ar mežsaimniecību Eiropā. Tas nav maz. Protams, ja ņemam vērā 2020. gada stratēģiju, tad mums jādomā arī par jaunām tehnoloģijām un ar to saistītajām jaunajām darba vietām. Jāatminas arī tos draudus, kas pastāv mežiem, piemēram, lūk, mežu ugunsgrēki un cita veida katastrofas Un tāpēc šai kontekstā nepieciešams rast jaunus risinājumus vai varbūt pat jaunas metodoloģijas, varbūt jaunas koku sugas. Varam attīstīt tādas koku sugas, kas būtu daudz um, nepakļāvīgāks mežu ugunsgrēkiem. Tāds varētu būt šis otrais pilārs. Te nu redzam, ka mums ir šeit atbalsts mežu atjaunotnes pasākumiem, uh, Un šādi atbalsta pasākumi attiecas tieši uz uzņēmumiem un privātu personām. Jāatminas, ka mums ir vajadzīga arī kopēja apdrošināšanas schēma Eiropā attiecībā uz mežu apdrošināšanu. Meži jāapdrošina tieši tādā pašā veidā, kā to grasamies paredzēt attiecībā uz laukra, lauksaimniecību un lauksaimniecībā kultivējamo zemi. Te jāņem, protams, vērā arī sociālai faktori, vidas aizsardzības faktori, bet to visu noliekot pie malas jāceras arī par ekonomiku. Meža pilnīgi noteikti ir koksnes avots, vērtīgas koksnes, koksnes avots, un koksne ļoti plaši tiek izmantot Eiropā dažādiem mērķiem. Kas attiec uz vidas aizsardzību, mums jāspēj skaidri un gaiši noteikt to, ka arī uh, augsnes jautājumi šeit ir aktuāli, un augsne, protams, nereti tiek izmantot lauksaimniecības nolūkos, bet nākotnē varbūt būtu labāk, ja šāda teritorijas varētu tikt pārvērsts arī mežos sociālu, vidas aizsardzības un arī ekonomisku apsvērumu dēļ. Varbūt tas labāk nekā šīs teritorijas vienkārši kultivēt un izmantot lauksaimniecībā. Īpaši tas attiec uz tādām, nu, perifērām teritorijām, ko tādā gadījumā nākotnē varētu produktīvi izmantot. Un ja šāda zeme varētu tikt pārvērsta mežos, tad tas būtu daudz labāk, jo šobrīd, jāsaka, tā tikai degradējas un tas netiek kontrolēts. Tas nav labi. Paldies! Nākamais runātājs. Thank you, Chairman. What... Paldies, priekšādātāji! Mēs runājam par ilgspējību mežos. Un manā valstī ir kāds īpašs koks, kas vairs nebūtu nav ilgspējīgi izmantojums. Un šis, šis koks šobrīd cieš no konkrētas slimības, kas ir ievazāta no Eiropas. Šobrīd šī slimība pilnīgi noteikti iznīcinās šo koku sugu Eiropā. Es esmu redzējis, kā šī slimība izpaužas uz, manu, uz kokiem manā saimniecībā. Nu, ir zināma cerība tomēr, cik tālu saprotu, tad izmantojot ģenētiski modificētas tehnoloģijas, ir iespējams šos, eh, kok, šos kokus padarīt par izturīgiem pret slimībām. Un tāpēc Britu valdība izmantoja Britu zinātnieku darbu un e, varēs nodrošināt šo koku aizsardzību Lielbritānijā no e, šīm Eiropas slimībām. Vai tādā gadījumā Eiropas komisija tomēr neiejauksies šajos pasākumos? Tas, manuprāt, nebūtu pieņemami, bet tāds ir jautājums. Thank you. Dorfman e poi Kapulas. Dorfmans un pēc tam Kopulas. Paldies priekšsādātāji. Jā, ļoti svarīgi šeit runājam par Eiropas stratēģiju mešēmniecības jomā. Jo? Ja skatāmies, cik liela cik liels ieguldījums mežsaimniecībai un lauksaimniecībai ir enerģijas ieguvē Eiropā, un cik liels ieguldījums ir arī klimata pārmaiņu apkarošanā, tad jāsaka, ka mežsaimniecībā pilnīgi noteikti šeit ir ļoti izcilu lomu spēlējama. Un te nedrīkstam runāt tikai un vienīgi par lauksaimniecību. nevaru gan piekrist tam, ko teica kolēģis Hauslings attiecībā uz mežu izmantošanas mērķiem. Es domāju, ka daudzās Eiropas vietās ir nepietiekami izmantot eh, mežu piedā, me, izmantots mežu piedāvātais pa, potenciāls. Un tā tas ir jau gadu desmitiem. Šo mežu izmantošana vairs pat netiek ņemta vērā, tad, kad, piemēram, runā par CO2 emisiju samazināšanu un tā tālāk, bet šie meži varētu dot ieguldījumu, bet ja šie meži netiek izmantoti, tad tādā gadījumā tie, nu, izdala tikpat daudz CO2, cik tie, cik tie, par cik to ir samazina šīs emisijas. Ja koki savukārt tiek izmantoti gan celtniecībā, gan daudz kur citur, tad CO2 emisijas tomēr samazinās. Saku to tāpēc, ka manā reģionā, reģionā, no kur nāku es pats, pilnīgi noteikti ir iespējams eh, jums dot ļoti labu piemēru. Pēdējos 15-10 gadu laikā mēs esam ļoti veiksmīgi izmantojuši koksni sabiedrisko ēku apkurei Un tāpat arī ir nodrošināta motivācija, nu, ar Eiropas fondu palīdzību. Koksnes ieguvē, tas ir otrā pīlāra eh, atbalsts. Pēdējo septiņu gadu laikā tādā veidā ir ļoti veiksmīgi veicināta mežsaimniecības eh, spēja eh, nodrošināt ieguldījumu tautsēmniecībā bet šis, šis Eiropas atbalsts šobrīd tiek apšaubīts, jo tas eh, tiek uzskatīts par atbalstu transporta sektoram. Bet, ja mēs izstrādājam stratēģiju, tad, protams, šai stratēģijai ir jābūt visaptvarošai. Ir jāzina arī, kas notiek citās jomās. Nevar tas būt tāds izolēts dokuments. Eh, viens, piemēram, dokuments lauku attīstībai, kas tad ietver lūk, koksnes izmantošanu un tā tālāk kādā konkrētā reģionā. Un tad, lūk, atkal tiek no citas puses īstenot pasākumu, kas visu šo attīstību apdraud. Tad šis jautājums par meža aizsardzību no no izpostīšanas ugunsgrēku rezultātā, piemēram, nu vai ir vajadzīgs izmantot Eiropas eh, līdzekļus, lai kompensētu uguns, mežu ugunsgrēku rezultātā ciestos zaudējumus. Es domāju, ka mēs visi ļoti labi apzināmies, ka mežu ugunsgrēki Dienvidē Eiropā nereti rodas eh, tīšas dedzināšanas rezultātā. Un nu, tas ir gandrīz tā, it kā šos mežus lūk izmantot kaut kādiem īstermiņu mērķiem. Un tā ir tāda praksa, ko mēs nekādā gadījumā nedrīkstam atbalstīt ar Eiropas Savienības līdzekļiem. Ļoti uzmanīgi jāskatās uz šiem jautājumiem. Jādomā par mežu ugunsgrēku problēmu kopumā un kā nodrošināt zaudējumu atlīdzību ar Eiropas fondiem, bet to nedrīkst darīt eh, vienkārši tāpat neņemot vērā lūk arī šādus atsevišķus gadījumus. Es domāju, daudz efektīvāk būtu profilaktiski vērsties pret ugunsgrēkiem, īstenojot pasākumus, kas ļauj pārliecināties par to, ka ugunsgrēki nemaz nesākas. Paldies! Bene, grazie Herbert, adesso l'ultimo. Paldies! Paldies, Herbert, un tālāk Lūža Kaplušantus. Priekšsēdētāji, paldies! Es gribēju teikt paldies komisijai par sniegto prezentāciju un nākt klajā ar tādiem pāris praktiski raksturu apsvērumiem. Uzskat, ka šis dokuments ir labs dokuments, tas ir tāds konsekvents, labi strukturēts. Un domāju, ka mēs varēsim uh, vienoties arī par tālāku apstiprināšanu, bet ir no praktiskā viedokļa raugoties. Es domāju, ka būs grūti panākt eh, to, ka šim dokumentam būs kāds tālāks reāls eh, ietekmes spējas, jo, nu, tas ir tikai tāds strateģisks instruments, un lūk ir šī konsultatīvā mešēmniecības komiteja, kas arī ir konsultatīvs instruments. un tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā ar pašreizējiem instrumentiem. Mums ir arī, lūk, lauku attīstības instruments, tur ir kaut kādas iespējas, kas, ko varam izmantot šai ziņā. Un no 2000, līdz 2014. gadam tas viss ir skaidrs, bet pēc tam finansējumam būs jānāk no dalību valstīm. Šī būs jaunā mežu stratēģija Eiropai. Un tādā gadījumā dalību valstīm savukārt vajadzēs atņemt eh, līdzekļus lauka attīstības projektiem, lai ieguldītos mežsaimniecībā. Tad tās jau tādas filozofiskas debatas, tad cik tālu dalību valstis būs gatavs iet? Mēs tad nonāksim pie kaut kādām vecām struktūrām. Šobrīd ir viena īstenošanas programma Eiropas līmenī, un jautājums tad ir par to, cik tālu mēs varam pārliecināties, ka šai jaunai stratēģijai patiešām ir praktiski ietekme. Stratēģija taču gal galā ir arī jāīsteno. Un īstenošanas aspekti jāņem vērā arī tad, kad vienojamies par lauka attīstības programmam. Priekšsēdētājs turpina. Paldies! Liels paldies par šīm debatēm, paldies par ieguldījumiem diskusijās. Un gribētu vēl jums atgādināt. ka priekšsādātāja komiteja vēl nebūtu, nav mums autorizējusi, mūs autorizējusi sagatavot pašinicitīvas ziņojumu. Un tā kā šādas atļaujas vēl nav, tad, protams, ir pilnīgi skaidrs, ka Mums neizdavo, neizdosies šo ziņojumu šī sasaukuma laikā arī apstiprināt. Bet tomēr gribu teikt paldies komisijas pārstāvim. Un e, tālāk došu vārdu Markusam, viņš savukārt tad no, acīm redzot e, noslēgs visas šīs diskusijas. Paldies priekšādātāji! Izteikšos pavisam mīsi un runāšu par trim punktiem. Pirmkārt, jautājums par mežugunsgrēkiem. Tā ir tēma, kas ir bijis aktuāli, aktuāli jau no debašu pašiem sākumiem. Jā, tā ir ļoti sarežģīta joma, ļoti sarežģīta problēma, bet gribēju vērst jūs uzmanību uz to faktu, ka tieši lauku attīstības programmā pastāv iespējas nodrošināt profilaktiskus pasākumus mežu uzragu gadījumiem un arī atjaunojošas pasākumus iespējams īstenot. Tātad te runājam par uh, līdzekļiem, kas Eh, nu, nāk par labu gala saņēmējiem un ļauj viņiem rīkoties profilaktiski. Tas ir ļoti svarīgi vairāk iemeslu dēļ, ne tikai tāpēc, lai novērstu ugunsgrēkus, bet arī tāpēc, lai novērstu to, ka rodas tādas situācijas, kad eh, tiek apdraudēta biodaudzveidība ļoti būtiski un tā tālāk. Esam tā tad jau kādu brīdi gājuši pa šo ceļu, izmantojuši šādu pieeju. Protams, te ir arī savi ierobežojumi nenoliedzami eh, no dalību valstu puses, kā arī komisijas dienestiem tāpat, bet cenšamies rast veidu, kā šo problēmu risināt. Un kā jau teicu iepriekš prezentācijas laikā, esam identificējuši šo jomu kā tādu ļoti svarīgu punktu stratēģijas ietvaros. Otram kārtām jautājums par augu slimībām jautājumu uzdeva lūk Lielbritānijas deputāts. Protams, ka mēs ļoti labi apzināmies šī problēmas, kas ir ar šo koku sūku, un tāpat arī esam ļoti nobežījušies par notikumu virzību. No otras puses, tomēr, kā jau tika teikt, varbūt pastāv arī iespēja cīnīties pret šo navējošo slimību, un pavisam konkrēti tas ir arī mūsu interesēs. Uh, identificēt tieši šo jomu, eh, ne tikai šīs koku sugas garījumā, bet slimību garījumā kopumā kā tādu, kurā arī stratēģija būtu sava teikšana. Iespēja robežās, protams. Philosophical debate, uh, I just pick out. Un eh, visbeidzot vēl jautājums par eh, šīm filozofiskajām debatēm. Nē, tās nav filozofiskas debatas. Nu, varbūt uh, varbūt tās nav tik precīzas un konkrētas, kā jums dažiem to varētu gribēties, bet ir ļoti daudz, kas, ko mēs varam pavisam konkrēti panākt ar dalībvalstīm, ar ieinteresētajām pusēm, un tas viss nāk kā rezultāts šīm debatēm. Šis debats turpinās tur, nu jau turpat divus gadus. Un es personīgi uzskatu, ka nav nekāda riska, ka šī stratēģija, nu, tiktu pieņemta par vēlu. Jo dalībvalsts šajā sagatavošanas stadijā jau ir, nu, tā teikt, virzījušās uz šo diskusiju rezultātu gala produktu. Un tās jau ir veikušas zināmus sagatavošanas darbus arī lauku attīstības programmu ietveros. Un tāpēc, nu, tad beigu beigās gribu teikt vēlreiz lielu paldies par mums doto iespēju likt šo stratēģiju jums priekšā. Un cerams, ka parlaments tiešām varēs vēl darbu paveikt šī sasaukuma laikā. Liels paldies vēlreiz! Bene! Liels paldies, saka priekšādātājs. Paldies visiem, kas izteicās. Un vēlreiz paldies arī komisijai. Nu tad varam pāriet pie mūsu šīs dienas darba kārtības pēdējā punkta. Un laika ziņā mēs esam, nu, burtiski precīzi laikā. Tātad astotais darba kārtības punkts, tas ir um, kašba priekšsēdētāja Martina Ekvada izklāsts, jeb uh, tas, lūk, ir kopienas augšķirņu biroja uh, priekšsēdētāja izklāsts par šīs organizācijas aktivitātēm. Viņš pastāstīs mums, ko šis birojas dara. Un jāsaka, ka Eiropas parlaments nav iesaistīts tiesību aktu pieņemšanā attiecībā uz augu daudzveidību un sugām. Bet nu pat, nu pat viss ir atkal mainījies, ir ierosināta regula par augu sugu vairošanu, un tur ir paredzēta virkne jauni uzdevumi šim jaunajam, šim birojam, un šī regula pilnīgi noteikti nesīs līdzi arī tālākas izmaiņas pašā tuvākajā nākotnē. Ļoti nedaudz Eiropas pilsoņi tomēr ir informēti par to, cik ārkārtīgi svarīgs ir šīs, šī biroja darbs. Nav bijis īpaši daudz informācijas, bet nu cerēsim, ka šī situācija mainīsies. Un Turklāt ir bijis arī pētījums, kas eh, skatās uz šī biroja finansiālo darbību un finansiālo, darbības finansiālo pusi. Tā tāda arī interesanta informācija par viņu darbību, un tāpēc tūlīt pat došu vārdu Mārtinam Ekvadam. Lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas priekšsēdētājiem par uzaicinājumu sniegt šo prezentāciju. Kā jau viņš norādīja, eh, pagātnē nebija daudz kontaktu starp eh, mūsu biroju Eiropas parlamentu. Patiesībā tā ir pirmā reize, kad uzstājos Eiropas parlamentā un pirmo reizi, kad mūsu birojas informējus komiteju par savu darbu kopš uh, tā dibināšanas 1995. gadā. Mēs uh, būtu uh, varējuši sadarboties ciešāk, bet līdz Lisabonas līgumā mums nebija tādu saskārsmes as aspektu, bet tagad ir pieņemta PRM regula, kas dod mūsu birojām plašākus uzdevu, eh, pilnvars un uzdevumus. Protams, eh, priekš, eh, parlaments sniegs savu atzinumu par šo likumdošanas priekšlikumu un arī šī regulā, kas izveidoja mūsu biroju, arī tiks izdevusi vērtēta un pārskatīta tuvākajā laikā, un arī parlaments būs iesaistīts šai darbā. Kā priekšsēdētājs norādīja, ir veikts pētījums par pašfinansētām aģentūrām. Šis pētījums ir tiešām ļoti būtisks, tas um, norāda uz uh, svarīgākiem jautājumiem un ļoti labi, ka parlamentu interesē finansiālie aspekti uh, bet es varu jūs arī šobrīd informēt par tiem sabiedriskiem pakalpojumiem, ko mēs sniedzam pilsoņiem. Manuprāt, galvenais, ko mēs darām, ir uh, inovācijas, kas ir ļoti svarīgi pašreizējā sarežģītajā ekonomiskajā uh, klimatā. Inovācijas augu Eh, šķirņu jomā ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu pārtiku visiem pasaules iedzīvotājiem, kur skaits pastāvīgi pieaug. Un ir arī jāuzlabo augu šķirnes, izmā, nodrošinot mazāku, eh, mazāku daudzumu pesticīdu un ķīmisku uh, vielu izmantošanu lauksaimniecībā, lai varētu uh, attīstīt ilgtspējīgu lauksaimniecību, kas respektē vides aizsardzības prasības. Un tādēļ inovācijas ir ļoti svarīgas, lai arī izstrādātu tādus koku sugas, kas ir izturīgākas pret kaitēkļiem un arī mēža ugunsgrēkiem. Mm, galvenais, ko vēlos uh, teikt savā uzrunā, ir tas, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt uh, augu šķirņu aizsardzību, ka mēs esam efektīva pašfinansējoša aģentūra un ka mūsu finansējums ir caurskatājams un labi pārvaldīts un uh, ka mēs esam gatavi uzņemties jaunus pienākumus augu šķirņu aizsardzība. Manā rīcībā ir desmit minūtes, man ir daudz kas sakāms. Un es vēlētos jums sniegt pārskatu par mūsu sistē, eh, aģentūras darbību, statistikas datiem, finansējumu, jauniem pienākumiem saskaņā ar PRM regulu par sistēmas izvērtēšanu un beigās sniegšu arī dažus noslēguma komentārus. Pirms Eiropas Savienības uh, augu šķirņu sistēmu. Tā tika izveidota 1994. gadā, pieņemot uh, atbilstošu regulu. Uh, intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzība tika nodrošināta visā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības sistēmā pastāv līdztekus nacionālajām sistēmām. Uh, Eh, kāda ir izveidot 24 dalībvalstīs attiecībā uz augu šķirnēm. Un eh, pieteikumu iesniedzējam ir iespēja izvēlēties, vai viņš vēlas balstīties uz Eiropas Savienības vai nacionālo sistēmu. Ir eh, pastāv arī uh, Uh, Startautiska organizācija Savienība jaunu augu šķirņu aizsardzībai, kura ir izveidota 1991. gadā. 24 dalībvalstis ir arī šīs startautiskās organizācijas dalībnieces. Un arī Eiropas Savienība ir uh, pilntiesīga locekle šajā starpvaldību organizācijā. Uh, Eiropas Savienības uh, sistēma ir pieskaņota intelektuālā īpašuma aizsardzību vai šajā jomā ir noteikts izņēmums selekcionāriem. Tas nozīmē, ka jebkuru šķirni var izmantot selekcijas pētījumos bez jebkādiem ierobežojumiem. Uh, vai, vai kā. Uh, tāpat ir paredzēta izņēmuma lauksaimniecības jomā, nosakot, ka lauksaimnieki pie novēro, ievērumiem, ievērojot noteiktus um, noteikumus, var izmantot aizsardz, aizsargājamas uh, augu šķirnes. Augu šķirnes nevar aizsargāt ar patentu sistēmu. Uh, Un tas ir saskaņā ar Eiropas patentu konvenciju un Eiropas Savienības direktīvu par patentiem attiecībā uz biotehnoloģiskiem izgudrojumiem. Runājot par mūsu biroju, aģentūras uzdevumi ir definēti tādējādi, ka mums ir jāveicina inovācija augu šķirņu jomā, uh, nodrošinot kvalitatīvu pieteikumu izskatīšanu uh, par uh, saprātīgām cenām, no, nosakot politiskus konsultācijas un palīdzību uh, Uh, iesaistītajām pusēm. Mūsu aģentūra darbojas tūkstoš, kopš 1995. gada, mēs strādājam Anžērā, Francijā, uh, Mums ir prezidents un viceprezidents, ko ieceļ padome, un mūsu birojā ir kopā 45 darbinieki, kas pārstāv 12 dalību valstis. Tagad mūsu administratīvā struktūra. Mums ir administratīvā padome, apelācijas padome, kurā klienti var pārsūdzēt aģentūras lēmumus ja viņi nav apmierināti ar uh, šīs apelācijas palātas lēmumiem, tad ir iespēja vērsties Eiropas Savienības tiesā. Mēs cieši sadarbojamies ar komisijas uh, Sanko ģenere, ģenerāla direktorātu, bet uh, diezgan uh, ne, nebūtiski ir līdz šim bijusi sadarbība ar padomi un parlamentu. Uh, bet mēs ļoti cieši sadarbojamies ar dalību valstu izvērtēšanas birojiem, kuri sniedz tehniskus atzinumus, pirms mēs pieņemam lēmumu uh, piešķirt vai nepiešķirt uh, aug, augu šķirnes ne, no nu, aizsardzību. Tātad uh, mūsu uh, uzraudzības padomi veido pārstāvi no dalībvalstīm Eiropas komisijas un novērotāju organizācijā. Budž... Jāatzīst, ka Eiropas parlaments nav iesaistīts lēmumu pieņemšanā par mūsu biroja budžetu. Administratīvā mm, padome izlēma arī par sadarbību ar dalību valstu birojiem kuri no šiem birojiem eh, var veikt tehnisku izvērtējumu, jo ir noteikta virkne kritērija un administratīvā padome eh, pieņemam lēmumu par to, vai attiecīgais birojs izpild šos nosacījumus vai nē. Administratīvā padome arī apstiprina tehniskos protokolus par šķirnēm, vai tās ir uh, izteiktas un stabilas tas pats uh, attiecas uz lauksaimniecības un uh, dārzeņu nozari attiecībā uz tirzniecības atļaujām. Kā es teicu, mūsu birojā darbojas 45 līdzstrādnieki. Mums nav savas tehniskās infrastruktūras dalība valstīs, un uh, tehniskās pārbaudes tiek veiktas attiecīgajos birojos visās dalību valstīs, ņemot vērā klimata apstākļus. Kopš mūsu dibināšanas mēs esam saņēmuši 40 gandrīz 48 tūkstošus prie, e, pieteikumu. Mums ir pieteikumu pieņemšanas sistēma tieši saite, tieši saistē, un līdz ar to mēs tagad saņemam vairāk nekā 65% pieteikumu tieši tieši saistes režīmā. un mēs esam izsnieguši 36 tūkstošus uh, apstiprinošu dokumentu šīm šķirnēm, un no tiem vēl uh, visma, uh, vairāk nekā 21 tūkstotis ir spēkā. Un uh, ir reģistrēts vairāk nekā 1800 dažādas sugas. Tagad jūs redzat sadalījumu pa dažādām nozarēm šiem iesniegtajiem pieteikumiem. Kā jūs redzat, vislielākais skaits pieteikumu ir iesniegts dekoratīvo augu uh, nozarē. Tāpat lauksaimniecības sugas ir uh, aptuveni 24-25%, pēc tam 12% ir dārzeņi un 6% augļu šķirnes sugas. Un uh, mēs konstatējam tendenci, ka pieteikums skaits no gada uz gadu pieaug. Un šogad mēs jau esam saņēmuši uh, vairāk nekā 3000 pieteikumu, bet Eh, pēc mūsu prognozēm mēs saņēmsim šogad 3200 pieteikumus jaunu šķirņu regulēš, eh, reģistrēšanai no Eiropas Savienības un citiem uzņēmumiem. Šajā grafikā jūs redzat sadalījumu pa valstīm attiecībā uz eh, pieteikumiem, kas iesniegt šajā gadā. Un kā jūs redzat, ga, vis, Eh, lielākais skaits ir saņemts no Nīderlandes, pēc tam Francijas, Vācijas, Dānijas. Tās ir tās valstis, no kurām mēs saņemam vislielāko pieteikumu skaitu. Mēs saņemam pieteikums arī no ne e, a, Eiropas Savienības valstīm. Uh, Uh, un lielākie pieteicēji ir ASV, Šveice, Japāna. Bet mēs saņemam 80% uh, pieteikumu no Eiropas Savienības un 20% no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tas bija tāds īss pārskats par mūsu biroja darbību. Tagad īsumā par finansējumu. Es jau pieminēju, ka ir veikts pētījums. Uh, Eiropas parlamentā, analizējot uh, to, kā tiek noteiktas nodevas, tālāk par to, kas tiek darīts ar budžetu pārpalikumu un par budžeta apstiprināšanas procedūru. Mūsu sistēmā komisija izlēma par uh, nodevu apjomu, kas jāmaksā pieteicējiem Komisija savus lēmumus balsta uz administratīvās padomes ieteikumiem. Kā jau es norādīju, mēs paši nodrošinām savu finansējumu, un tas mūsu prāt ir ļoti labi, jo mums ir jāiz, jālīdzvaro šie eh, pretrunīgie mērķi. No vienas puses nodrošināt eh, darbības ilgtspējību, tas ir Eh, jānodrošina pietiekams finansējums mūsu darbībai. Mēs nevaram prasīt no komisijas vai dalību valstīm, lai mums piešķira trūkstošo finansējumu. Tātad jānodrošina, lai līdzekļu apjoms būtu pietiekams. Bet tai pašā laikā mēs nevaram uh, uh, sa, uzkrāt pārāk lielas rezerves, mums ir jāuztur saprātīgā apjomā mūsu rezerves un dažkārt šo līdzsvaru uh, panākt ir diezgan grūti, jo mūsu aģentūra gadas, laik, gada sākumā nevar prognozēt, cik lielu pietiekamu skaitu mēs saņemsim, cik šie aizsardzības dokumenti vēl būs spēkā. Un tādēļ ir diezgan grūti uh, sastādīt bezdeficīta budžetu katru patiesībā mums ir jāizvērtē divu, četru gadu budžeti, lai eh, varētu spriest par to, vai, eh, vai šīs finansējums ir līdzsvarots vai nē. Tagad eh, par šīm nodevām. Vispirms ir pieteikuma nodeva 650 eiro, kas ir jāiemaksā sākumā, pēc tam izvērtējuma nodeva atkarībā no šķirnes, tad ir administratīvā nodeva Uh, Un tā, uh, kad mēs pārņemam pieteikumu no dalību valsts un vēl ir gada nodeva 300 eiro, lai saglabātu aizsardzību attiecīgai šķirnei. No šā gada tā mēs pazeminājām pieteikuma nodevu no 900 uz 650 eiro Un nākamgad arī pazemināsim gadskārtējo nodevu. Kādēļ mēs to darām? Tādēļ, ka mūsu uh, rezerve pieaug un mums tā ir jāsamazina. Te jūs redzat pārskatu par pēdējo divu gadu budžetu 2011. un 2012 12. gadā mūsu budžets ir aptuveni 13 miljoni eiro, un jāsaka, mūsu uh, pēļņa ir pieaugusi uh, līdz 1,5 miljoniem. Šogad ir paredzēts ap aptuveni, ka pēļņa būs 0,5 miljoni, un nākošgad, kad šī gadskārtējā nodeva tiks pazemināta, tad mums ir plānots budžeta deficīts, lai uh, savestu kārtībā šo uh, rezerves uh, uzkrājumu, kas mums ir pārāk liels uh, šādus pasākumus mēs uh, pieņēmām 2011. gadā, lai 2014. gada budžetā mums būtu deficīts. Un tātad šajā gadā vēl ir plus 500 tūkstoši, bet 2014. gadā tas būs deficīts, lai samazinātu, kā jau es teicu, līdzekļu uzkrājumu rezervē. Ko mēs darām, lai uh, panāktu bezdeficīta budžetu, mēs tātad samazinām nodevas. Administratīvā padome piekrīt šādam lēmumam, lai gan pieteikumu skaits uh, dalību valstīs varētu samazināties, jo ir lētāk iesniegt pieteikumu Eiropas Savienības līmenī nekā atsevišķās dalību valstīs. Mēs pārpalikumu investējam saskarā, saskaņā ar mūsu investīciju politiku, ko ir apstiprinājusi administratīvā padome un ko kontrolē revīzijas palāta. Tālāk par budžeta izpildes apstiprinājumu. To veids administratīvā padome, kuras ir neatkarīga un tās locekļus iece dalību valstis. Um, um, budžeta apstiprināšana balstās uz revīzijas palātas atzinumu, tāpat mums ir nodrošināta iekšējā kontrole, un ņemot vērā visu manis teikto, mēs varam secināt, ka mūsu birojā šī kontrole ir stingrāka nekā daudzās citās Eiropas Savienības struktūrās. Tālāk par uh, uh, jaunajiem pienākumiem, kas mūsu birojam ir ierosināts saskaņā ar jauno PRM regulu. Uh, mums ir paredzēts uzdot um, šķirņu reģistra veidošanu un pārvaldību, to līdz šim dara komisija. Tālāk pieteikumu izskatīšana attiecībā uz konkrētām sugām un to iekļaušanu reģistrā. Šeit līdz šim ir nepieciešams dalību valstu apstiprinājums. Un tagad dalību valstis mums deleģēs šīs pilnvaras. Varētu būt uh, paredzamas vēl zināmas diskusijas pirms dalību valsts un parlaments vienojas par uh, šādu lēmumu. Mēs uh, arī uh, veiksim, uh, mums būs arī audita pilnvaras šajā jomā un mēs niedzam konsultācijas dalību valstīm attiecībā uz šķirņu nosaukumiem. 2011. gadā ir pabeigts uh, Uh, apsekošanas sistēmas izvērtējums, uh, to veic neatkarīgs uzņēmums, tika secināts, ka sistēma darbojas veiksmīgi un ka būtu nepieciešams saglabāt sistēmu pašreizējā formā ar nelielām korekcijām uh, komisijas eh, varētu nākt klajā ar iniciatīvu tikai pēc 2015. gada, kad tiks izveidota jauna komisāru kolēģija. Un daži noslēguma komentāri. Mūsu birojs nodrošina efektīvu pieteikumu izskatīšanu, uh, Tā vietā, lai iesniegtu pieteikumus 28 dalību valstīs, var vērsties vienā Eiropas uh, Savienības birojā. Tas nozīmē, ka tiek samazināts administrīvais sloks dalību valstīm. Mēs pārņemam administratīvos, nevis tehniskos pienākumus. Ir nodrošināta cieša sadarbība ar dalību valstīm tehniskajā līmenī, un arī tiek nodrošināta aizsardzība par saprātīgām cenām. Kā jau es norādīju, mums ir arī uh, kvalitatīva finansiālā pārvaldība un mē, mums jau ir 28 gadu pieredze sadarbībai ar dalību valstīm, saskaņot dažādus jautājumus, un šī sistēma noteikti vēl darbosies 30-40 gadus 28 dalību valstīs ir atšķirīgas administrācijas un varētu uzlabot darba efektivitāti, ja dažus no šiem pienākumiem nodotu mūsu biroja rīcībā. Līdz ar to es noslēdzu savu prezentāciju. Ja jums ir kādi jautājumi, ar prieku uz tiem atbildēšu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies. Paldies Ekvarta kungam par šo prezentāciju. Manuprāt, bija ļoti nozīmīga un svarīga, un mums tāda bija lieliska iespēja dzirdēt, kas notiek tieši jūsu iestādē. Šobrīd neviens deputāts nav tā kā signāls, ka vēlētos ko teikt. Kāds vēlas ko teikt? Lūdzu, Jārkungs. Pavildies pavisam īsi. Paldies par šo prezentāciju. Pierakstīju, kā aģentūra, kas pati sevi finansē, nu brīnišķīgi apsveicam ideju, citiem paraugs. Daudz, diemžēl, nespēja to nodrošināt. Gan arī, ka mēs varētu šādu jūsu darbības modeli iepazīstināt arī budžeta komitejā. Es domāju, ka viņi visi būtu ārkārtīgi priecīgi arī lauksamniecības jomā. Par nākošo periodu, es domāju, jā, ka jūs sacījāt novērtējot jūsu līdzinējo darbību, uh, un vēlreiz, lai pamatot pārskatītu jūsu darbības pamats. Mēs saprotam, ka jūsu jomā ir nopietni nopietnas problēmas. Mums ir nepieciešams, pirmkārt, sākuma materiāls arī. Mēs skatāmies, ka kādā veidā aizsargām intelektuālu īpašumu tiesības, un mums nepieciešams arī uh, labs materiāls. Mums tālāk attiecībā uz dzīvnieku selekciju bieži vien ir tā, ka tur taču nav nekāda patenti attiecībā uz uh, dzīvi organismiem. Bet šobrīd ir arvien vairāk tādu centienu uh, mēģināt patentēt konkrēto tehnisko procesu, un tādā veidā ir kā panākt tomēr arī patentu par kādu dzīvu organismu. Nu, tas ir tieši veids, kas šobrīd mūs vairāk satrauc, jo tā tad juridiskās nianses un izsmalcinātās tehnikas, kas mūs šobrīd satrauc. Mēs nevēlamies redzēt monopolu situāciju, kas būtu nevēlams lauksemniekiem. Un visu to kopā saņemot, sanāk, tas ir centrālais jautājums, ka jū, ko izskata arī jūsu iestāde. Lai viss norietētu raiti un gludi, mums ir jāsaprot, jūs esat tehniski iestāde, jums ir jāspēj īstenot tehniski e, dažādu veidu uzdevumi, nodrošinot arī ļoti labu konkurenci, starp, ko mēs varētu teikt, starp labo un ļauno, bet es te domāju drīzāk par politiskiem uzstādījumiem tehnoloģisko attīstību. Uh, Un ja mums izdotos ir iznot šādu sarunu turpmāk, arī pēc vēlēšanām, es domāju, ka tas būtu apsveicami, jo to sagaida gan lauksemnieki, gan arī tie, kas darbojas lauku tirgu, lauku produktu tirgu. Paldies! Paldies jums, Pēter, tālāk ģiem lūdzu. Lūdzu, Nikolson kungs. Paldies, priekšsādātāji. Arī no manas puses paldies par šo prezentāciju. Tā bija ļoti liederīga informācija. Un lielā mērā mēs pat varbūt daudz neapzinājāmies, ko jūs mums izstāstījāt. Mani pārsteidz, ka jūs ļoti precīzi norādījāt. Ar vieni mazāk pieejamā zemes, bet ir jā, jāspēj saražot ar vien vairāk pārtiks, un tas nopietns izaicinājums, kas ir ar vien nopietnāks, un tas jau ir pāri tam, ko saprotam tikai kā lauksamniecības nozars jautājumu tie nav atsevišķi tikai tādi komponenti kā gada laiki un laikapstākļi, bet ir ārkārtīgi jauni arī nopietni apdraudējumi, lieli sausuma periodi, kas arī ietekmē pārtiks cenas. Neviens šobrīd nevar visu absolūti prognozēt un kontrolēt. Jo, ja jau mēs varētu kontrolēt laikapstākļus, Es domāju, ka būtu neiespējami panākt tādu vienošanos, kas visiem būtu pieņemams tik un tā. Man interesē, kā jūs vērtējat sadarbību ar um, komisiju, parlamentu, padomi? Vai vēl kaut ko varētu uzlabot? Jo gal galā, jūs sacījāt jau 90. gados, tā bija dalībvalstu iniciatīva, uh, un ko mēs varētu šobrīd uz, uzlabot. Jūs piedāvājat jaunas šķirnes. kas būs arvien izturīgāks pret dažādu veidu slimībām, nelabvēlīgiem apstākļiem. Vai tas nozīmē, ka jūs arī izskatāt jau ģenetiski modificētos organismus? vai arī tas, ko jūs sacījāt te par ošiem, um, vai vajadzētu arī ņemt vērā arī šeit jaunākās atsevišķās nozares, jo baidos, ka mums varētu būt arī interesanti, ka, nu, gal galā mums ir dažādi viedokļi komitejā un izpratni, kāda būtu jābūt tālākai virzībai. Bet, nu, jautājums jau nekur nepazudīs arī pa ģēmo, un mums vajadzēs to atrisināt. Eiropieši nevar atļauties būt vienīgie cilvēki visā pasaulē, kas šajā jautājumā vispār nepieņem nekādu lēmumu. Paldies! Paldies jums! Tālāk Santos kungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Vēlējos pateikties par informāciju. Man tā bija ļoti lietišķa un liederīga un uzzināju īsti, ko tad aģentūra visu dara. Pa lielai daļai es daudz ko arī nezināju. Jūs spējat ļoti būtisku lomu. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka jūs pieņemtie lēmumi arī dalībvalstīs tiek īstenoti. Un mēs redzam skaidrs vienkāršs noteikums, kā tad ir skaidrs visiem tirkus dalībniekiem, kā strādāt. Tā kā paldies manas politiskās grupas vārdā. Labi, paldies jums visiem deputātiem par jūsu komentāriem. Dot vēlreiz vārdu direktoram. Lūdzu. Ekvars kungs, lūdzu. Jā, paldies par jūsu komentāriem. Par ģenētiski modificētu organismu jautājumu. Laimīgā kārtā, gandrīz var teikt, mums šis jautājums nav jārisina. par ģēmo kultivēšanu Eiropā vai nē, un arī pārdošanu Eiropā, par to lēmj nacionālās iestādes un Eiropas komisija. Mums savukārt ir tā. Mēs varam skatīt konkrētā šķirne, vai tā ir ģēmo vai nav ģēmo, un nu mēs to skatām tīri zinātniski neitrāli. ja kāds te pieprasa jaunu nosaukumu konkrētai šķirnē, mēs varam viņam piešķirt nosaukumu. Savukārt par to pārdošanu vai nepārdošanas aizliegumu par to tad lem citi. Apzinoties Eiropas politisko situāciju, par ko jūs runājāt, šobrīd ir diezgan maz ģēmo šķirņu salīdzinājumā ar. Tad tas ir, nu, salīdzinoši tikai neliels ģēmo skaits, ko var šobrīd tirgot Eiropā. Manuprāt, tas ir pat mazāk kā desmit no tām ir piešķirts nosaukums Eiropā. Un tikai tāpēc, ka nu vienkārši ir tirgus aizliegums. Lai gan tur ir skaidrs arī ierobežojums un aizsardzība. Nu, tāda ir situācija, un es domāju, ka tā lai arī paliek, ne jau mūsu aģentūrai jāpieņem šādi būtiski lēmumi. Tāpat jūs jautājat par sadarbību ar citām iestādēm. Es jau savā prezentācijā nedaudz šo tēmu mm, ieskicēju un atsaucos uz tā nopietnu sarunu un arī gandrīz uz ikdienas pamata. Ik, ikdienas mēs strādājam kopā ar DigiSanko ļoti daudzos jautājumos. Ar parlamentu sadarbību ir mazāk, tāpat arī ar padomu. Vai mums nākotnē vajadzētu vairāk sadarboties? Nu jā, jo es domāju, ka mēs varētu nodrošināt šādu informācijas apmaiņu starp iestādēm, un mēs būtu iepriecināti par šādu iespēju m, mm, ierasties pie jums un izstāstīt jums par vairākiem jautājumiem, kas jūs interesē. Jums savukārt ir liela loma lēmumu pieņemšanā, likumdošanas izstrādē. Nu, tagad tā ir tāda laba attīstība, un es sagaidu šādu labu sadarbību ar padomi nākotnē. Paldies! Paldies visiem par līdzdalību arī mūsu sanāksmē. Esam izskatījuši darbs kārtības jautājumus. Mums ir tātad jau uzklāts galds un aicinu visus deputātus uz šo dzērienu un lai mēs varam saskandināt uz veiksmīgu gadu nogali un jau janvārī atsāksim darbu. Tagad tiekamies tepat pie zāles durvīm. Gibt's Umdrung eher. Ja. Also, kleine Führer natürlich.